So, colleagues, we are... Un tā, godātie kolēģi, esam gatavi sākt sanāksmi. Un tā viņš šķiet, ka pieejams ir pilnīgi visas valodas, izņemot somu, maltiešu, horvātu un gēlu valodu. Tālūk. Un rītdienas sanāksmē šķiet arī ir visas pieejamās valodas tieši tāpat. Sākumā priekšēdētāji paziņojumi. Mums ir pieņemšana paredzēta pēc um, uzklausīšanas rīt. Visi deputāti ir uzaicināti, nu, lūk, pacelt glāzes tūlīt pēc šīs sanāksmes. Pieņemšana tiek organizēta Eiropas jauniešu pasākuma ietvaros tā, lai jaunieši varētu turpināt diskusijas tādā neformālākā atmosfērā. Nu, redziet, mums priekšā ir kaut kas, uz ko priecāties. Un vēl viena lieta attiecībā uz rītdienu - apmeklētāji. Mums paredzēta šī telpa rītdienas sanāksmē. Šeit ir šķiet 210 sēdvietas, un parasti ar to vajadzētu pietikt, bet rīt gaidām ļoti daudz cilvēku, līdz ar to tas tāds brīdinājums nedaudz. Uh, par to, ka uzaicināta grupa simts jauniešu sastāvā no Strasbūras, Jēžas un Rīgas. Viņi piedalīsies pēc tam arī šajos papildus pasākumos. Notradien nu, sanāksmē no 11.30 līdz 12.30. Viņi ieradušies Brislē tieši šī semināra apmeklēšanas nolūkos, un to interesē, nu, lūk, organizē attiecīgi, attiecīgās struktūras. Turklāt man kolēģis Ola Kristensens arī uzaicinājis 42 personu apmeklētāju grupu no Dānijas no 10.30 līdz 11.30. Nu, tad centīsimies ar to visu tā atbilstīgi tikt galā. Un trešām kārtām apmeklētājus grupu uzaicinājis Remjans Mm, Pāvels, 36 cilvēki no Rumānijas. Lūk. Nu, var gadīties, ka mums būs problēmas nedaudz te ar sēdvietu sadali, bet nu redzēsim, kas rīt notiks. Jūs visi esat saņēmuši saulēcīgu brīdinājumu. Ceturtais darba kārtības punkts. Es atvainojos, trešais informācijas punkts. Uh, samits, trī, trīs pušu samits, sociālo lietu jautājumam, protams, saskaņā ar izveidoto praksi, tas jau norisinājās, tika runāts par kopīgām problēmām, izaugsmi, nodarbinātību, godīgumu nodrošināšanu, taisnīgumu nodrošināšanu. Diskusijās eh, centrālā tēma bija Eiropas pusgads un bēgļu integrācija. Nu, es šķiet, ka mums te kolēģi pastāstīs sīkāk par to, kas tur noticis nākamreiz. Tālāk jāpastiprina protokols. Sanāks teikt, kas to tik 31. augustā un 1. septembrī. Kādam ir kādas piezīmes, komentāri par to? Šķiet, ka ne. Tad varam to apstiprināt. Līdz ar to nonākam pie uzklausīšanas. Veselību drošību jaunās paudzes darba vietās. Šajā uzklausīšanā runāsim par to, kā tehnoloģiskā un cita veida attīstība darba tirgū rada jaunas problēmas veselības drošības politikai. Turklāt tas piedāvā iespēju domāt par to, kā rēģēt uz to visu. Ņemot vērā, ka laiks ir ierobežots, es nenākšu klajā ar gariem ievadvārdiem, bet tikai jūs visus šeit sveikšu un īpaši gribu sveikt piecus ekspertus, ko esam uzaicinājuši šodien uz šo pasākumu un gribētu lūgt katru no ekspertiem pieturēties astoņām minūtēm kā uzstāšanās laikam, Runātāji tiešām viss ir lieliski, un tā tas droši vien ir arī šodien tāpat kā citreiz, bet, nu, lūdzu, mums ir jāmēģina ievērot uzstāšanās laiku, tātad katram tiek atvēlēts astoņas minūtes. Vēlos īpašu paldies teikt Rolfam Gēringam no Eiropas celtniecības un mežsaimniecības darbinieku federācijas, kurš ir, nu, aizstājis Heinzu Friči, nu, pavisam tādā ne, ar īpaši ilgu laiku. Vispirms došu vārdu profesorai Ursulai Hulsai no Hertfordshires universitātes. Es paldies, ka man uzaicinājāt. Ārkārtīgi priecājos būt šeit. Lielākā daļa pētniecības, ko veicu, kas esmu pēdējo gadu laikā, ir saņēmis finansējumu no e, Eiropas aroda apmācības un darba un drošības centra un arī no citiem Unija Eiropa un FEPS finansētiem līdzekļiem. Un tur mēs runājām par online platformām un to, tad par pūļu darbību, crowd working. Tas ir cita veida, tā ir cita veida parādība, bet tā nav unikāla pēc sava rakstura, tā tāda ekstrēma, visa šī spektra izpausme, šīs jaunās darba formas, darba vietu formas. Un tas attiec ne tikai uz tiešsaistes platformām veicām pētījumu piecās Eiropas valstīs - Lielbritānijā, Vācijā, Nīderlandē, Zviedrijā un Austrijā. Un tā visa rezultātā zinām, ka aptuveni 5% darba ņēmēji jau strādā šādās tiesaitas platformās vismaz reizi nedēļā. Nu, un tas nozīmē, ka tādu cilvēku ir daudz. Uh, Tāpat arī zinām, ka daudzi no tiem, kas to dara, nu, ir tādos citos sektoros, piemēram, ja skatāmies uz darba ņēmējiem, kas tiek mm, saukt uz darbu ar dažādu veidu tiešsaistes aplikācijām. 78% no šiem pūļa darbiniekiem tad šādā veidā uh, Mm, saukt uz darbu, bet 10% arī tiek ar šādu veidu aplikācijām pieaicināti darbā. Nu, tātad tie ir cilvēki, turklāt, kam jāpārbauda ēpasti mājās arī. 30 līdz 50% no kopējā darba spēka arī skatās ēpastus, darba ēpastus ārpus darba laika. Ja, piemēram, tālāk cilvēki, kuriem ir jāreģistrē eh, savas darba stundas ar tiešsaistes aplikācijām, 75% no šiem poļu darbiniekiem, bet arī 5 līdz 19% no pārējiem darbaņēmējiem tā rīkojas. Tātad eh, darbs tiek pārvaldīts ar tiešais aplikācijām ne tikai šajā tiešais platformu darbā. Atgriežoties pie darba un drošības jautājumiem, Es domāju, ka liederīgi iedalīt darba ņēmējus divās plašās kategorijās. No vienas puses ir darba ņēmēji, kas strādā tieši saistē un kuru pārvaldīšana notiek tieši saistē. Tā tādās platformās kā Amoze, Amazone un tā tālāk. Un šie darba ņēmēji darbojas globālā tīklo. Viņi varbūt konkurē ar kādiem, kas strādā Latīņa Amerikā, Indijā un tā tālāk, jebkur pasaulē. Un viņi var faktiski šos pašus uzdevumus datorā pildīt ci, pilnīgi citur. Uh, Un tāpēc darba un drošības apstākļi, kas saistīti ar šāda veida darbu, nu, ir tādi problemātiski, labi zināmi, problemātiski, kas saistīti ar datoru izmantošanu tā, nu, tādā atbūtnē, nu, lūk, šīs teleworkings darbs sabiedriskās vietās, vidē, kas nemaz nav pieredzēta pieredzē, eh, paredzēti šāda veida darbam, uz tādiem datoriem, kam nav atbilstīga ekrāna, protams, nav ergonomisku krēslu, bet tad virkne dažādu ar veselību saistītu problēmu, par, kur, par kurām mēs visi ļoti labi zinām. Un tad šī otra grupa darba ņēmējiem ir tādi, kurus pārvalda ar tiešsaistes platformā, bet kas strādā, nestrādā tiešsaistē offline. Viņi strādā, un tie, piemēram, nezinu, šoferi, piegādātāji, taksometru šoferi, vai tie būtu deliveru vai cita veida grupēm pārstāvi. Un arvien biežāk, arvien lielāka darba ņēmēju daļa, kas agrāk varbūt būtu strādājuši kaut kādā pelēkajā ekonomikā, nu, nezinu, nelegāli tā tad tīrot mājas, tad nodarbojoties ar dažādiem galdniecības darbiem celtniecībā un tā tālāk arī ir sākuši šo jomu. Un es domāju, ka svarīgi runāt par šādu tipu darbiem tāpat, jo daži no visbīstamākajiem darbiem ir šobrīd tieši paveikti šādu tiešais platformu ietvaro jumta, um, darbi, elektriķi, tie cilvēki, kas tiešām tiek pakļauti nopietniem veselības riskiem. Bet tas notiek tādā tiešsaistes režīmē, un līdz ar to iz, nu, izpaliek šis regulējošais ietvers. virkne ar regulējumu saistītu problēmu um, ir saistīts tieši ar šo jomu, un ļaujiet tāpēc man pavisam tā īsi iziet cauri svarīgākiem. Nu, tiem pirmām kārtām, kāds tad ir juridiskais status un e, kādas ir, kāda ir pienākuma tiešais platformā. Un viens īsti nezin, kāds ir šis juridiskais status, vai tās ir nodarbinātības aģentūras, reklāmas aģentūras, pakalpojumu piegādātāji, tehnoloģiju uzņēmumi, vai tie ir finansiālo pakalpojumu piegādātāji, kas tie tādi ir. Neviens nu, īsti nezina. Un kamēr nav zināms, kas viņi ir juridiski, tad nezinu arī, kāda veida regulējums ir jāpiemēro. Uh, Tas tātad ir ļoti mm, svarīgs jautājums. Jānosaka, kāds ir juridiskais status šādām online platformām. Otrām kārtām jautājums par to, kura jurisdikcija tiek piemērota šādām globālām platformām. Bet tas atrod, vai tā ir tās vietas mm, jurisdikcija, kur atrodas platforma, kur ir klienti, kur ir darba ņēmēji, uh, kuri nacionālajie tiesība akti būtu jāpiemēro. Tajos gadījumos, kad šādā veidā globāla kompānija darbojas visā pasaulē. Un trešais ļoti svarīgais regulējuma problēma kopums ir saistīts ar to, kurš tad ir darba devējs. Kāds ir darba ņēmēja juridiskais status, vai viņi ir eh, pašnodarbinātie, vai viņi ir pakļautībā darbinieki, ja viņi ir darbinieki, tad viņi strādā klientu labā vai šīs platformas labā, kurš ir viņu darba devējs. Un jūs zināt, ka šīs darba tiesības, protams, ir saistīts ar virkni citām tiesībām, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, uh, identificēt, kādas ir šīs saites. Lielbritānijā pagājušajā nedēļā tika pieņems tiesas lēmums par Uber šoferiem, par to, ka viņi jāuzskata par st strādniekiem, viņiem ir tiesības uz minimālo algu un apmaksātām brīvdienām un tā tālāk. Nu, to noteikti tālāk apstrīdēs tiesā nenoliedzam, bet tā viņš šķiet, ka tas ir tāds liederīgs solis, kā mēģināt šo situāciju noskaidrot, izveidot tādus pamatnoteikumus. Tālāk pavisam ātri Šķiet, ka man jāsāk pietrūkt laika. Jāsaka. Un ir pavi, daži pavisam konkrēti jautājumi, kas jārisina. Pirmkārt, kam jāatbild par apdrošināšanu? Tā ir tāda reāla konkrēta lieta. Tālāk profesionālā um, atbildība. Un kura struktūra tad būs atbildīga par inspekcijām? Jo, ja, piemēram, notiek kāds negadījums, vai tas tad ir patērētāja drošības jautājums, vai tas ir darba ņēmēja ja, drošības jautājums, ja sabiedrības drošības jautājums, tas varētu būt arī visi trīs šie punkti, bet nacionālā līmenī iestādēm ir jāspēj lemt, kurš tad šajā gadījumā veids regulēšanu. Jā, lūk, tas mans tēmērs zvana man šeit, ka man ir jābeidz uzstāties. Ja jums ir kāds vēl, kas ļoti svarīgs sakāms, jūs droši vēl varat mēģināt pāris minūtes runāt. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies, tālāk došu vārdu nākamajam runātājam, Dēringa kungam. Lūdzu. Priekšādātāji, es gribu arī jums pateikties par to, ka man uzaicināja. Tas nekas, ka man nebija īpaši ilga iepriekšēja informācija par to. Man pāris slaidi sagatavot angļu valodā, bet tomēr savu uzstāšanos teikšu vāciski vorgezeigte. Tātad pirmajā slaidā mēs redzam vienu to pašu ekonomisko darbību ar 60 gadu starpību tikai. Vēlos izmantot abus šos attēlus, lai norādītu varbūt arī uz kļūdām, kas ir iespējams, runājot par eh, preventīvo darbu un darba aizsardzību, nākotnes darbiem, kādas kļūdas ir iespējams pieļaut. Uh, pa labi mēs redzam fabriku bez cilvēkiem. E, nav tā, ka cilvēki pazūd. Jo pirmkārt šī tehnika ir jāuzstāda, jākonstruē. Cilvēki vienkārši atrodas fonā. Līdz ar to e, darba e, būtība ir mainījusies. Otra lieta, ko es vēlos norādīt, ir, ka vecais neizzūd tāpat vien. Tās problēmas, kas mums būs nākotnē, saskārnes starp cilvēku un robotu, piemēram. Tā var būt eh, mūsu izpratnē ir jauna problēma, bet tas nav nekas absolūti jauns, jo šī saskarne cilvēks mašīna pastāv jau vairākas simts gadus, tātad mainās tikai forma. Otra lieta, ko es vēlos uzsvērt. Zinātniski mēs eh, ļoti bieži idealizējam atsevišķus apstākļus. Rūpniecības socioloģijā, piemēram, ir izstrādāta tāda jēdziena, kā uh, deifodisms un teilorisma laiks vai postforda laiks. Darba aizsardzības aspektam ir svarīgi atcerēties, ka tās varbūt ir dominējošās formas, bet galu galā paralēli tam eksistē daudz citu formu, kā uh, tradicionālais eh, amatnieku darbs var arī industrijas laikmetā, un tas, tas eh, saglabāsies tā arī turpmāk. Nākamais slaids, es ceru, ka jūs varat izlasīt, šeit ir tikai divi skaitļi. Tātad tas ir mūsu sākuma punkts, hmm, kas mums būtu jāņem vērā. Pirmkārt, eh, nāvējoši negadījumi Eiropā 3500 aptuveni, bet Blakus tam ir 160 tūkstoši mirušo katru gadu eh, no arodslimībām. Tad eh, paskroties uz šo atšķirību, mēs arī redzam, ka pastāv atšķirīgs skatījums uz situāciju. Viena lieta darba aizsardzībā ir uh, kur ir lielāks uzsvars, ir tieši, lai izvairītos no negadījumiem, bet mazāks uzsvars ir, lai izvairītos no arotslimībām. Un tad šis uzsvars būtu jāmaina. Paskatoties ilgtermiņā, vēsturiski mēs no problēmas negadījums uz problēmas skatījumu kā veselības apdraudējums, piemēram, ar ķīmiskiem eh, līdzekļiem vai kā savādāk. Uh, Šodien jau lielāks uzsvers tiek likts uz eh, sirds asinsvadu slimību saslimšanas eh, konstatēšanu, kā arī ne nervu sistēmu. Nu, mums jāskatās, kāda ir ietekme. Arodaslības speciālisti eh, runā par to, ka notiek pārvirze no smaga fiziska darba uz nervu sistēmu noslogojošu darbu. Mums ir trīs lielākās jomas šeit. Pirmkārt, eh, darba vide, un jaunajām darba vietām tas būs īpaši aktuāli. Pie tā piedara eh, tās eh, lietas kā gaisma, karstums, augstums, tātad temperatūra. Tā, otra joma ir ergonomija, tātad darba materiāli, programmatūra un tā tālāk. Un trešā lielā uh, joma ar darbu saistīts eh, vēzis. Joms, kur mums būtu jāstrādā, ir darba organizēšana, darba laika režīms, respektīvi, it īpaši tiem strādājušiem, kas strādā vieni paši mājās, no vienas puses bauda lielu brīvību, bet tur ir arī citi riski, tad eh, jaunas prasmes un kompetences, uh, kas mūsuprāt ir saistīts arī ar eh, pašu kompetenci darba drošības jautājumos. Tālāk eh, miedarbības ar cilvēku un eh, mašīnu, bet, protams, arī materiālu un instrumenti. Tās aizsakbrīls, kas tiek izmantots šobrīd ir diezgan aktīvi jau, piemēram, virtuālā realitāte 8 stundu garumā eh, rada milzīgu slodzi. Un es domāju, ka lielākā daļa mums pat nespēja iedomāties eh, šos, šo slodzi. Tālāk eh, personīgais aiz, aizsarga tērps un aprīkojums. Tātad tur arī elektronika ir jāietver. Bet no otras puses Tas varbūt saistīts arī ar spēcīgas personiskās kontrolas eh, aspektu. Un eh, darba attiecību veids, eh, tika jautāts arī par jauniem veidiem, tad es kā celtniecības joms pārstāvs varu teikt, ka mums ir visi iespējamie nodarbinātības veidi. Tā skaitā arī nedroši. Es nevaru šobrīd jums datus uh, paziņot, bet zinām, ka ir gan migrējušie e, strādnieki, gan arī pašnodarbinātie vai viltus pašnodarbinātie, kas arī zināms fenomens, ka viņi pamatā, nu varbūt ne gluži pamatā, bet lielā mērā e, ir e, izslēgti no, e, vai, vai viņiem, respektīvi, nav iespējas e, saņemt pienācīgu darba aizsardzības pasākums un apmācību. Tālāk par darba vietu un drošību. Veidojot darba vietu nākotnē, mums ir jāņem vērā veselu virknē ar tematiem, kas ir jāintegrē Tas būtu tāds centrāls skatījums uz perspektīvu darba aizsardzību. Ir nepieciešama visaptvaroša pieeja. Tātad gan normatīvais darbs, sociālai partneri, zinātniskais skatījums, ražotāji, kas ražo e, aprīkojumu. Tālāk sociālai partneri, tiem arī ir sava loma. Eh, kur, piemēram, caur koplīgumiem eh, ir iespēja ietekmēt situāciju, tīpaši jau īstenošanas jomā attiecībā uz Eiropas direktīvām, kas ne, nevienmēr ir uh, efektīvi un labi izdarīts, ir uzņēmumi, kas ir labi ar to tikuši galā un tādi, kas nē. Tas, kas mums liekas svarīgi, ir no sociālo partneru puses izveidot tādu agro brīdinājumu sistēmu, piemēram, attiecības eh, starp robotu un cilvēku darba procesā. Tāmēr Študgart eh, ir jau īstenojuši šīs sistēmas, tas, tur viss darbojās. Varbūt ne simtprocentīgi, bet tas jau praksē ir īstenots. Tātad sociālai partneri ir daudz vairāk jāiesaista eh, normatīvajos debatēs. Un pēdējais punkts, kas man arī liekas ļoti svarīgs šajā jautājumā ir tehnoloģija izstrādes jautājums. Daudzās jomās mēs runājam par dzīves ciklu un par to, ka ir jāietver viss produktu dzīves cikls, e, ņemot vērā to ietekmu uz vidi, piemēram, bet mums ir līdzīgs skatījums jāizmanto arī attiecībā uz e, iekārtu, materiālu, instrumentu, darba vietu izstrādi, jo jau no e, konstruēšanas sākuma posma tiek pieņemti lēmumi, kas vēlāk eh, radīs sociālu ietekmi uz eh, darba vietu un uz strādājošo. Līdz ar to mēs šobrīd eh, domājam par tādu kā Eiropas fórumu sociālai tehnikas e, konstruēšanai. Tad, tad kad ja tiek izstrādāta jauna tehnoloģija, tiktu apsvērts, kā tas iet kopā sociālajām saistībām, un e, lai tiktu strādāts pie tā, lai šī tehnika būtu pareizi konstruēta. Un noslēgumā tas, kas mums pilnīgi pietrūkst, apvārsni 2020 eh, programmā lielākā sadaļa, kas strādāt ar jautājumu, kā izskatās mūsu darba vietas šobrīd, kāds tās izskatīsies rīt, kur ir jāliek uzsvars pētniecībā, lai mazinātu lielākos draudus eh, darba vietā. Tas arī viss no manas puses. Paldies par uzmanību. Paldies. Tālāk. Vārds eh, Kristai Sedlačekai. Es ceru, ka es pareizu izrunāju daudz maz jūsu uzvāru. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies. Paldies par uzaicinājumu. Vēlētos sniegt īsu pārskatu par to, ko Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra dara saistībā ar jaunās paudzes darbiem un darba vietām. Tātad šai jaunās paudzes ekonomikai, tātad mēs eh, strādājam eh, kopā ar eh, profesoru Kjūzu, kura jau prezentēja savu darbu. Mēs esam publicējuši ekspertu viedokļus. Tāpat profesora Kraivora no Turku universitātes par robotiku publicēja darbu. Un drīzumā mēs arī skatīsim profesoru Blumfields un uh, e, e, doktora Deila e, no Lankastras universitātes pētījumu. Tātad visu šī informācija ir pieejama uh, mūsu Ošviki mājaslapā. Kāds bija darba mērķis? Mērķis bija uzsākt diskusiju un arī informēt, tīpaši jau uh, politikas veidotājus, pētniekus, sociālos partnerus. Un mums bija diskusijas ar mūsu nacionālajiem tīkliem, Eiropas iesaistītajām pusēm, un saņemot uh, informāciju no viņiem, mēs uh, dzirdam, ka tīpaši nacionāla līmenī šie ir jauni jautājumi, un tikai dažas dalību valstīs ir sākts domāts uh, par politikām un stratēģijām šajā jomā. Protams, ka šeit situācija mainās ļoti strauji, tāpēc mums ar eh, darba drošības un veselības politiku ir jāsako līdz. Pēc interesēto pušu norādījumiem mēs eh, eh, prioritārā prognozēšanas jomā esam sākuši pasākumus par jauniem riskiem, kas saistīti ar IKT un uh, darba atrašanās vietu līdz 2025. gadam. Tātad tas ir divu gadu projekts, un jūsu informācijai mēs varēsim prezentēt konstatējumus 17. gada beigās. Kāda ir projekta mērķi? Mēs izstrādāsim tās sauktos potenciālos scenārijus nākotnēji, tieši attiecībā uz darba drošību veselību IKT jomā. Uh, Tas nozīmē, ka prezentējot šos scenārijus, mēs cerēsim, cerams varēsim palīdzēt eh, politikas veidotājiem labāk saprast izaicinājumu saistībā ar darba drošību un veselību, bet arī pieņemt eh, lēmumus, kas varētu veicināt diskusijas par to, kā labāk eh, reaģēt uz šiem jautājumiem. Profesora Hjūze jau pieminēja, un Gerinkungs arī pieminēja, kāda ir izaicinājuma darba drošībai un veselībai Um, runājot par šo ekonomiku un uh, platformu nodarbinātām personām, runājot par nulles stundas līgumiem. Tā tad ir fragmentētas darba tirgus. Mēs īsti nezinām, kurš ir atbildīgs, piemēram, par riska izvērtēšanu. Uh, kā notiek eh, monitorings, uzraudzība, eh, kā tiek īstenot eh, li, norm, likumdošana, tās prasības, respektīvi, attiecībā uz darba drošību, veselību. Bet neviens darbs nav uz mūžu. Dar, nodarbinātie nepaliek vienā darba vietā uz mūžu. Līdz ar to ir uh, jādomā par to, kā mēs varam izsekot līdzi šiem riskiem katrā darba vietā. Un tad tik pieminēt arī eh, partneru sadarbība, un, piemēram, Uber, eh, kur, eh, uz kuru netiek attiecināta likumdošana darba drošības veselības jomā. Īpaši arī jārunā par platformas īpašnieku, klientu un strādājušo savstarpējām attiecībām. Uh, kāda veida darbs tiek darīts un kāds ir status e, tur strādājušiem, jo e, mūsu uzraudzības sistēmām, e, nu, tās nav pielāgotas šādos jaunā tipa ekonomikas uzraudzībai. Runājot arī par pētniecību, nepastāv nekādas statistikas vai datu, kas būtu pieejami par strādājošiem šajā jaunajā ekonomikā. Tātad administratīvā sistēma to neietver, jo tas viss ir atkarīgs no atskaitēm, ko darba devēji iesniedz klasiskajās darba devēja darba ņēmēja attiecībās. Līdz ar to mums ir nepieciešama arī pētījumi un dati par šiem atšķirīga veida darba apstākļiem. Tātad Ko ir nepieciešams izdarīt? Pirmkārt, ir nepieciešams precizēt lomas un atbildības, it īpaši attiecībā uz šīm trispusējām platformām starp darba devēju, darba ņēmēju un klientu. Tālāk ir jāinformē cilvēki un jāsagatavo vadlīnijas darba drošībai un veselībai attiecībā uz uh, situāciju, kā, kādā ir darba ņēmēji jaunas paudzes darbā, darba vietās. Un jādomā arī, kā var uz, izmantot šos jaunās um, tehnoloģijas, lai varētu informēt eh, strādājušos par darba drošību veselību. vairākās uh, vizītēs dalību valstīs pēdējā laikā esmu redzējis, ka ir nepieciešams iekļaut arī strādājošo viedokļus eh, politikas lēmumu diskusijās. Jo, kā jau es minēju, dalību valstīs eh, mūsu tīklā tika minēts, ka šīs ļoti jaunas lietas apspriestas un, un strateģiski lēmumi vēl nav pieņemta, bet tad, kad tas notiek, tam jānotiek ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem. Protams, ka sociālajiem partneriem ir jābūt spēcīgai lomai, uh, bet ir nepieciešams eh, viņiem organizēties pašiem, lai pielāgotos izmaiņām. Ir jau esošas tiešsaistes eh, koplīguma sarunu platformas, eh, kas sāk izmantot tos pašus tiešsaistes instrumentus, kas tiek izmantoti arī šajā jaunajā tehnoloģiju jomā, piemēram, Eiropas freelance eh, strādājošo kustība, kas eh, cer mainīt to, kā Eiropas uzņēmumi attiecas pret ne, eh, individuālajiem strādājošiem šajā freelance režīmā. No savas puses vēlos papildināt to, ka mūsu prognozēšanas pasākumu šajā jomā būs 2017. Eh, gada beigās, 2018. gada eh, sākumā tātad noslēgti. Un tiks piedāvātas eh, opcijas, izvēles iespējas lēmumu pieņēmējiem, ko vajadzētu darīt. Un ar tādējādi atvieglot politikas lēmumu pieņēmējiem iespēju pieņemt pareizos lēmumus. Jā, paldies, tieši laikā ļoti patīkami. Paldies Sedlačeks kundzei. Tālāk došu vārdu Klaivam Flemingam. Lūdzu. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo uzklausīšanu, kā dalību valstu regulātoriem mums ir jābūt modriem, ņemot vērā jaunas darba veidus, jaunas profesijas, tehnoloģijas. Mums tas viss ir jānovēro, sadarbojoties arī ar. Uh, sabiedrības veselības aprūpi. Jāsaka, ka apvienotajā karalistē mums tā jau ir bijusi sena tradīcija, mēs esam vieni no līderiem šajā jomā, bet, protams, ir jādomā, ka ne visās valstīs e, situācija ir pilnīgi vienāda, un jāsaka, ka Matthew Taylors nesen teica, ka runājot par darba došanas eh, regulējumu un likumdošanu ir jāpadomā arī, kā tiek eh, ņemtas vērā šīs jaunās darba vietas un joprojām mainīgā vide. Ir jāparūpējas par to, lai darba ņēmēji netiktu pakļauti riskam darba vietā un nevajag varbūt likumā uzskaitīt visus iespējamos riskus, bet eh, ja mēs runājam par jauniem darba veidiem un jauniem riskiem, tie arī ir jāuzskaita. Ja mēs domājam par uh, šo organizāciju, kas rada riskus atbildību, ņemot vērā visa veida darbus, arī jaunās paaudzes darbus, ir jādomā, kā šos riskus pārvaldot pēc iespējas efektīvāk. Mēs, kā regulators, vēlamies uh, likumdevējām piedāvāt pietiekami daudz atbalsta. Un Viens no kolēģiem jau teica, ka apvienotajā karalistē darba devējiem ir ar, jāgarantē, lai arī tie cilvēki, kas, uh, piemēram, ne, nestrādā pie viņiem, arī netika pakļauti riskiem, uh, ņemot vērā viņu uzņēmumu darbību. Tas noteikti ir jāatrunā likumdošanā. Un ja mēs runājam par mūsu darbu, uh, Pētnieki mūsu centrā turpina skatīties, kā darbs uh, var ietekmēt cilvēku dzīvi un veselību, runājot arī par brīdināšanas sistēmām un uh, jaunākiem zinātniskajiem atzinumiem. Protams, ir jāizstrādā vādlīnijas, tās ir jāpielāgo jaunajām prasībām un uh, jo, tas joprojām ir liels izaicinājums. Un jāsaka, ka runājot par tādu atipisku darbu, tā spektrs var būt ļoti plašs, ir jābūt sadarbībā sadarbībai starp daudzām valdībām, ņemot vērā to, kā attīstās šīs jaunās darba vietas, jaunie darba tipi. Mēs ļoti aktīvi sadarbojamies arī ar citām valstu institūcijām, ņemot vērā arī tā sauktās nestabilās darba vietas, kāda ir tur veselības aizsardzības un sociālie standarti. Uh, Mēs vēlamies radīt eh, vadlīnijas runājot par eh, tādām, eh, tādu paraugu praksi, kas būtu jāizmanto darba devējiem. Un ja mēs runājam par tehnoloģisko progresu un tā radītajām pārmaiņām, cilvēki tādā veidā var strādāt pietiekami nu, elastīgi, būt sava laika noteicēji, ir arī pašnodarbinātie, kas tajā pašā laikā. Uh, Eh, garantē eh, izaugsmi. Un tas, ka darba veidi ir mainījušies, nenozīmē, ka akurāt ir radušies jauni riski un draudi veselībai. Mums ir jādomā par risku pārvaldību proporcionālā veidā. Es tagad nerunāšu par eh, darbiniekiem un pašnodarbinātajiem, par to eh, ļoti daudz tiek runāts, un viens no iepriekšējiem runātajiem jau runāja arī par eh, dažādām jurisdikcijas procedūrām šajā sakarā, bet mums ir jāievēro, protams, visas normas. Uh, lai tas būtu arī ņemts vērā mūsu darbībā. Mums ir jāparūpējas par drošu darba vietu radīšanu, par to, lai būtu ekonomiskā izaugsme, un jāsaka, ka dažādi jauni darba tipi sev līdzi nes atšķirīgs faktors pašiem darba devējiem, ir jāzina, kāda ir likumdošana, kāda ir iespējama riski darbā, un Aģentūra uzskata, ka ir jābūt pietiekami labam un proporcionālam izvērtējumam, ņemot vērā atšķirīgus riska veidus, kādiem ir pakļauti darbinieki dažādos uzņēmumos. Un jāsaka, ka cilvēki, kas nostrādā administratīvu darbu pie datora, viņi varbūt nav pakļauti tik lielam riskam, bet ja jūs, piemēram, strādājat ar kaut kādām lielām ierīcēm vai tehniku, nu, protams, tā ir. Uh, Eh, cita veida mm, jau riska izvērtēšanas sistēma. Mums tā tad ir šie cilvēki nu, jānošķir no tiem, kas eh, nu, izmanto kādu mašinēriju vai uh, citas ierīces. Un jāsaprot, ka ļoti daudzās jomās, tādās kā ļoti riskantas, piemēram, celtniecība, uh, tur ir jābūt elastīgākiem darba grafikiem. Un mēs arī saprotam, ka. Uh, nākotnē darba veidi varētu mainīties, un mums ir arī, protams, jāņem vērā, ka disproporcionāli dažādās darba veidos ir pārstāvēts atsevišķas sabiedrības grupas, ir jaunieši, kas bieži maina darba vietas, un vecāki cilvēki savukārt izmanto daļlaika darbu. Mums ir jāpielāgo sava likumdošana jauniem sektoriem un jāparūpējas, lai nu, tas nekādā veidā nelabvēlīgi neietekmētu darba ņēmējs. Ir jāņem vērā veselības apsvērumi arī attiecībā uz tām darba ņēmēju grupām, ko nu pat pieminēja, sevišķi pievēršot uzmanību vismazāk aizsargātajām. Mēs joprojām turpināsim vērtēt riskus un mums ir jāparūpējas, lai tiktu izstrādāts atsevišķas vadlīnijas un lai cilvēki varētu baudīt aizsardzību. Un tas vienmēr mums ir bijis svarīgi ne tikai šodien, ja mēs runājam par drošību un veselību darba vietā. Ļoti daudzās darba vietās īstenībā var jau iepriekš paredzēt uh, dažādas ārodslimības, ir eh, mums inspektori, kas eh, dodas uz uzņēmumiem, pārbauda, kā tur eh, cilvēka veselība tiek aizsargāta, piemēram, atsevišķās arī riskantās darba vietās, tādās kā celtniecība. darba ņēmēji, kas ir uh, apzinājuši, piemēram, uh, riskus veselībai un drošībai, var ar mums kontaktēties, un viņi to var darīt anonīmi, ja viņi nevar kaut kādā veidā uh, iziet uz dialogu ar savu darba devēju. Uh, Mēs arī sadarbojamies ar arotbiedrību kongresu. Uh, apvienotajā karalistē esam radījuši pātrinātu procedūru, lai situācijas varētu šādos gadījumos atrisināt pēc iespējas ātrāk. Mēs arī apzināmies, ka uh, zinātnes un tehnoloģijas attīstība ietekmē darba tirgu. Nanotehnoloģijas tiek izmantotas aizvien vairāk jomās, mēs to ļoti labi saprotam. Uh, Un jāsaka, ka uh, šie materiāli tagad tiek izmantoti jaunos veidos, eh, kā tas līdz šim nav bijis pieredzēts, un tas nes līdz arī jaunus riskus, ne tikai tehnoloģiskus ieguvumus. Mēs, protams, turpināsim atbalstīt uh, izpēti šajā jomā, kā piemēram ES nano uh, ierīču projekts, un mēs uzskatām, ka katrā ziņā ir uh, jāgarantē drošība un veselības aizsardzība darba vietā, kā tas tika lēmts jau 70. gados. Ir jāgarantē, lai nanomateriāla izmantošana būtu droša un neradītu risku uh, darbinieku veselībai. Mēs arī atceramies visu darbu, kas tika ieguldīts Rīč regulas sakarā. Tas ir uh, nu, viens no piemēriem. Un jāsaka, uh, Mēs uzskatām, ka šis likumdošanas ietvars ir pietiekami labs, tajā ir iekļauti daudz riski, bet mums ir jāturpina uh, pētīt. Uh, apzināt uh, visas iespējamās problēmas un jāstrādā ļoti smagi, lai sasniegtu šīs, uh, šo problēmu risināšanu. Paldies! Paldies, Leminga kungs! Un tagad uh, uzstāsies Elke van Hofa no Briseles Universitātes lūdzu. Liels paldies! Esmu ļoti pagodināta šodien uzstāties pie jums. Esmu pēdējo 15 gadu laikā strādājis ar dažādiem pacientiem, arī ar ierēģiem no veselības ministrijas, no patērētāju un darbaņēmēju organizācijām. Uh, un esmu arī ļoti daudz uh, izpētes arī veikusi, piemēram, uh, nu, kā cilvēki tiek galā ar dažādām sarežģītām situācijām, uh, kā viņi tiek galā ar stresu un Tagad ir uzsākts arī projekts par to, kā jūtas pašnodarbinātie cilvēki, uzņēmumu īpašnieki, kā viņi tiek galā ar jauniem izaicinājumiem. Es šo pētniecību veicu starptautiskā līmenī un jāsaka, ka sociālās uh, drošības organizācija to līdzfinansē. Un, protams, tehnoloģijas rada ļoti daudz uh, jaunu izaicinājumu. Ja mēs runājam par cilvēkiem, par darba ņēmējiem, jāsaka, ka skaitļi patiešām pieaug jo pro, nu, nekad līdz šim nav bijis tik daudz uh, dažādu problēmu, par ko cilvēks sūdzas, piemēram, depresijas, stress, uh, uztraukumi. Mēs redzam, ka situācija pasliktinās visās dalību valstīs. Uh, Es varu arī piekrist iepriekšējiem runātājiem, bet gribu uzsvērt sekojošo. Mēs nu, joprojām eh, ļoti daudz nezinām, kā katrs cilvēks reaģē uz šiem jauniem izaicinājumiem. Cilvēki aizvien vairāk strādā mājās, izmantojot jaunās saziņas tehnoloģijas. Bet jāsaka, ka viens no efektīvākajiem uh, faktoriem, lai cīnītos pret depresiju un stresu, ir interakcija ar citiem cilvēkiem, vienkārši kontakti, kad mēs uh, sajūtamies nu, kā daļa no sabiedrības. Tagad tas viss tiek ļoti uh, teoretizēts. Un jāsaka, ka īstenībā mums draud jauni uh, veselības riski, kam mēs vēl pat neesam gatavi. Uh, Jāsaka, ka organizācijas arī pēto šīs problēmas nav gana proaktīvas, un daudzi lēmumi, pasākumi tiek īstenoti nu, pēdējā brīdī, kad problēma jau ir uh, notikusi, ka tā ir parādījusies, bet ir jāveic ļoti daudz darba jau iepriekš. Mēs nedomājam, kā mīkstināt šīs problēmas, mēs nedomājam, ko darīt, kas tad notiek, eh, kur mums nebūtu par ko sūdzēties. Jo jāsaka, tehnoloģijas un progress, protams, mums ļoti daudz ko palīdz, bet visu laiku tiek runāts tikai par problēmām. Un jādomā arī par daudzveidību. Tikai viens piemērs. Mums ir nepieciešams ļoti daudz eh, dažādu jaunu iemaņu, lai cilvēki varētu strādāt ar jaunajām tehnoloģijām. Un, uh, organizācijas tagad arī veic tieši šī iemesla dēļ pārstrukturizācijas, un, piemēram, Beļģu bankas veic pārstrukturizāciju ne jau tāpēc, ka tam klātos slikti, nē, tās gūs ļoti lielu pēļņu, bet tās vēlas pieņemt darbā jaunus darbiniekus ar jaunām iemaņām, un tādēļ, nu, piemēram, bieži vien pat vesela trešdaļa no kādreizējiem darbiniekiem tiek atlaista, nu, un jāsaka, ka katrs kas, uh, kam tagad ir pār 45 gadiem, nu jau skaitās jau antīks, vintage tāds cilvēks. Un jāsaka, mēs piedzīvojam milzīgas pārmaiņas. Šī ir tāda pārmaiņu ēra. Un jāsaka, ka tas uh, ietekmē mūsu darba tirgu, sociālo aizsardzību un tā tālāk. Visi uh, fakti un skaitļi pierāda, ka mēs neesam pietiekami gatavi sastapties ar šiem izaicinājumiem, jo nav jau pietiekami daudz informācijas, ko tas viss nozīmē. Daudziem cilvēkiem tas rada stresu, bailes, un viņiem ir grūti arī pielāgoties jauniem apstākļiem. Bija, nu, mēs te varam runāt par divām paudzēm. Tātad, nu, mēs šeit esam šie antīkie cilvēki, kas uh, radās, uh, kad bija šis demografiskais sprādziens Eiropā, un jāsaka, ka mēs, piemēram, ar problēmām tiekam galā pavisam citādāk nekā jaunā paudze. Mēs vēlamies gūt mācību no pagātnē notikušā, lai varētu kaut kā atrisināt nākotnes problēmas. Uh, bet jaunieši vairāk nu, domā par to, kas notiks, un viņi negrib gaidīt 3-4 gadus, pirms būs gatava visa, visi zinātniskie pierādījumi. Pēc trim, četriem gadiem jau situācija būs pilnīgi mainījusies, un iepriekšējie atzinumi būs novecojuši. Un šie eh, antīkie vintage cilvēki vēlas strādāt vienā un tajā pašā darba vietā, nu, pēc iespējas ilgāk, bet jauniešiem vairs tas nav tik svarīgi. Ja mēs runājam par digitalizāciju, jāsaka, ka ir daudz eh, pakalpojumu, kam ir grūtības daudzās pakalpojumu jomās. Ja mēs runājam par regulējumu Mēs īstenojam ļoti daudz likumdošanas ad hoc režīmā, bet nevis tā proaktīvi. Un, uh, cilvēki, kas dzimuši 70, 60, 70 gados, vēlas eh, nu, vēl strādāt 15 gadus, bet jaunieši no 18 līdz 45 gadiem viņi nevar palikt eh, strādāt šādās jomās. Uh, Nav tā tad vienkārši izstrādāt likumdošanu Eiropas līmenī šajā jomā, bet Eiropas parlamentam ir jāpadomā par paraugu prakses izplatīšanu, par diskusiju iniciēšanu un ir jātīst tāda vīzija, kā šajā mūsdienu haotiskajā pasaulē atrast pareizo ceļu. Jo tas, nu, ja jūs zināt, kur doties un kur jūs atrodaties, nu, tas arī ļoti cieši saistīts ar jūsu labsajūtu. Uh, Jā, es. Uh Negribu atkārtot man kolēģi izteikums. Gribu pateikt, ka mums ir nepieciešami jauni novērošanas indikātori. Eh, mums ir jāsaprot, kāda būs sociālo partneru jaunā loma šajā jaunajā pasaulē. Un mums ir jāsaprot, eh, kā apkopot faktus, pierādījumus, nu, eh, citām metodēm. Mēs nevaram 3-4 gadus gaidīt, kamēr tiks sagatavots ziņojums, uz kura balstot mūsu, balstīt mūsu politiskās vadlīnijas. Uh, Mums ir jādomā arī par regulēm, par tādu proaktīvāku pieeju šajā jomā. Un tāpat ir jādomā par šīm pārmaiņām ne tikai tādā individu līmenī, bet ko, koheizijas komandas līmenī un visbeidzot Eiropas līmenī. Paldies! Thank you so much! Liels paldies, profesori! Lielas paldies visiem runātājiem par ļoti lieliskajiem ieguldījumiem šais debatēs. Domāju, ka tagad varētu sākt jautājumu un atbilžu sesiju. Un, jā, jau divi vārdi ir sarakstā no Tautas partijas pirmā runātāja. Priekšsādātāji. Es arī gribu teikt paldies, saka Lavrie kungs, par ļoti kvalitatīvajām prezentācijām un visiem šiem pētījumiem, kas vēl norisinās, bet tāpat jau lai gaismu par to, kādā veidā mums jāskatās uz drošības un ves veselības un drošības apstākļiem darbā šajos jaunajās darba vietu formās. Piekrītu arī tām bažām, kas tika paustas. Domāju, ka tās ir debatas, ko, ko vajadzētu izvērst plašumā. Vajadzētu domāt arī par to, kas notiek pēc tam, pēc darba, kas notiek tajā brīdī. Un to jau arī runātāji šeit pieminēja, kad šī pasaule ar šīm darba vietām beidz un iestājas pensijas laiks. Un tad nav jau iespējams vairs izsekot visām šīm darba gaitām, kas bijuši tik haotiskas un tā tālāk. Un tas ir pavisam citādi nekā klasisku darba vietu gadījumā pie viena darba devēja un tā tālāk. Tad, tad šajā gadījumā te pašnodarbinātie, te platformas, izdodas, domāju, ka būs ļoti būtiskas, plašas problēmas, ko vēl piedzīvosim šai saistībā. Nu, tās eh, šobrīd norisinās, varbūt vēl nav tik ļoti tas, šis brīdis iestājies, bet domāju, vēl pēc pāris gadiem mēs piedzīvosim arī jaunas nedrošības formas šai ziņā. Nu, lūk, tas ir viena no lietām, ko gribēju teikt, un domāju, ka mums Eiropas Savienības līmenī vajadzētu patiešām darboties pie tā, lai strādātu pie attiecīgas atbildības sadalīšanas. Mēs esam pamān, mēģinājuši nodrošināt tiesību aktu saskaņotību, darba tiesības harmonizēt un tā tālāk, nodrošinot darba ņēmējiem drošību, veselību un tā tālāk. Uh, un ekonomikas, tāpat laikā dalībvalstīs katra ir virzījušās un attīstījušās citādākā veidā. Es domāju, ka mēs varētu krietni ietaupīt laiku attiecībā šīm jaunajām darbvietu, jaunajo darbvietu tipu, ja mēs pietiekami strauji izstrādātu tādu kādu kopēju jurisdikciju kas tad varētu tālāk tikt attiecīgi, nu, pielāgota konkrētajās dalībvalstīs. Tā mēs ietaupītu laiku, salīdzinājumā ar iepriekšējo pieeju. Uh, Mums vajadzētu, mums nevajadzētu darīt tā, ka mēs tikai pēc tam mēģinam kaut ko saharmonizēt un saskaņot, kad viss jau visur ir izstrādāts. Nē, varbūt piedāvājam tādu kopēju ceļu, tādu kā direktīvu, virzību. Tātad nevis harmonizēt, bet harmonizējoši jau no paša sākuma darboties šai ziņā, lai nav jāizman, jāizgudro divritenis no jauna katrā valstī. Un tad, nu, jāsaka, šis jauno darba vietu tips noteikti vērsīsies plašumā. Es domāju, ka tas varētu būt tiešām interesants darbs, ko mēs varētu veikt šeit Eiropas līmenī, šeit parlamentā. Nu, protams, ņemot vērā arī subsidiaritātes principu, kas nenoliedzami ir svarīgs. Lūk, kas man bija sakāms par šiem, vis, par visu šo informāciju. Paldies! Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vadā Štaindruks kundze. Jā, paldies referentiem. Ja es jūs pareizu sapratu, tad jūs eh, mums eh, uzdodat eh, mājas darbus atrisināt ne, līdz šim tās problēmas, kas līdz šim nav atrisināts, un vēl domāt arī par nākotni. Uh, Runājot par darba ņēmējiem, pas, eh, pašnodarbinātām personām, individuālā darba veicējiem. Man liekas, ka mans uzdevums eh, pasargāt jauniešus no tā, ka viņi akli uzticēties, upurēties, var teikt, darba uh, vārdā. Jo mums ir nepieciešams, protams, e, skatīties nākotnē, veikt profilaktisko darba aizsardzību un par veselību domāt šādā aspektā, tā skaitā ņemot vērā digitālo darba tirgu. Tad pa, pašnodarbināto loma arī ir ļoti aktuāla un kā varētu aizstāvēt viņu tiesības arī attiecībā uz darba aizsardzību. Šie jautājumi varbūt eh, skar citu komiteju lielā mērā. Darba laiks, eh, nu cilvēki, protams, priecājās, ka var eh, strādāt ar elastīgu darba grafiku arī no mājām, bet tam ir arī augstas izmaksas, izdegšana, piemēram. Tātad eh, darbs no mājām, nu tur mums, protams, eh, jautājums par to, kā darba ņēmējs sēž mājās. Vai ekrāns viņam priekšā ir tāds, kā darba devējs to prasa, ja viņš strādā ar lētāko variantu, ko pats ir iegādājies. Vai rakstām galds ir tāds, kā eh, darba inspekcija prasa, piemēram, manā valstī, un kā mums izkontrolēt šīs lietas, ja darba, darba vieta ir mājās Darba vietai arī jābūt īpaši aprīkotai atbilstoši, lai nebūtu jāmaksā izmaksas, e, kas rodas no nepareiz aprīkotas darba vietas. Un es uzskatu, ka daudzi vienkāršo šo lietu, sakot, ka darbs no mājām ir kaut kas jauks. Nu, man tas bija pirms 20 gadiem, bet man darba devējs tiešām arī adekvāti aprīkoja šo darba vietu manās mājās. Uh, Tā kā šeit nevar notikt izmaksu pārcelšana. Par jaunajām tehnoloģijām, nu, tur es teiktu, ka mēs vēl lielā mērā īsti nezinām, kā tas izskatīsies. Paskroties uz Daimler un Basf eh, rūpnīcām, esmu bijis eh, Fra Fraunhofer un Max Blank arī, esmu arī ar šīm virtuālajām brillēm strādājusi. Nu, uz pāris minūtēm, protams, tikai. Uh, Bet man liekas, ka tur mēs varam izdarīt eh, tos mājas darbus, un es jau pāris gadus strādāju pie šī jautājuma, un tomēr es eh, jūtu, ka esmu zinām robežu sasniegus un sociālajiem partneriem, ir īpaši Vācija, atsevišķās jomās un ar lielajiem uzņēmumiem, kur notiek eh, koplīguma sarunas, darbs vismaz daļēji norit no mājām, attālināt, nu tur notiek mēģinājumi risināt šīs problēmas. Un es no jums biju gaidījusi konkrētākus mājas darbus. Darba laiks, protams, darba laika direktīva eh, būs viens no jautājumiem. Mm, darba inspekcijas darbs, nu, kā šīs pārbaudas veikt eh, mobilajās darba vietās, Varbūt jūs katrs no savas perspektīvas eh, varat eh, atbildēt, pie kādiem eh, tiesiskajiem ietvaru noteikumiem mums vajadzētu vēl piesarg, piestrādāt papildus jau vecajām problēmām, kuras mums ir zināmas, bet, nu, protams, arī tās varat vēl atkārtot. Thank you very much. And, uh... Liels paldies. Tālāk Helga Stīvens no EKR lūdzu. Dank u wel, voorzitter, collega's. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Sākumā gribēju sirsnīgi pateikties visiem ekspertiem. Bet jāsaka, ka tomēr man vēl ir palikuši vairāki jautājumi, ko gribēju jums uzdot. Līdz šim brīdim nu, pārsvarā darba ņēmēji konkurēja e, nacionālā līmenī un nedaudz Eiropas līmenī, bet e, nākotnē šī konkurence kļūs aizvien asāka arī starptautiskā līmenī, sevišķi runājot par digitālo ekonomiku. Nu, kādi e, noteikumi būs te jāizmanto beļģu, eiropiešu, amerikāņu, ķīniešu? Tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Tātad, eh, nu, kāda likumdošana šeit tiks piemērot nākotnē? Un vai tad tā tiks uh, Eiropā pieņemta vai starptautiskā līmenī? Domāju, ka mums par to noteikti ir eh, jāpalauz galvas. Man ir arī divi konkrētāki jautājumi. Kādu papildu vērtību Eiropas Savienība var piedāvāt, ņemot vērā tās kompetences? Un jāsaka, ka varbūt tāds elastīgāks ietvars varētu ļaut uh, labāk pieskaņot uh, darba ņēmēju un darba uh, devēja prasības, bet vai tomēr tas notiks drīzāk darba ņēmē, darba devēja interesēs. Paldies! Lielas paldies! Un tālāk arī pats sevi esmu iekļāvis sarakstā. Esmu Alde grupas pārstāvis. Vēlos turpināt to, ko teica divi iepriekšējie runātāji jo vēlētos gūt zināmas idejas par to, ko mēs varam konkrēti darīt. Profesora Hūsas kundze teica, ka lūk, tie, kas mēs esam 50 gadu vecie darba ņēmēji, mēs jau esam tādi kā zudusī paudze. Varbūt mums arī šeit parlamentā ir vajadzīgi tādi jaunāki cilvēki, likumdevēji starpā jaunāki cilvēki, kas varētu kaut ko darīt un saprast arī, par ko šeit ir runa. Jūs jau pat, pat teicāt, ka varbūt iespējams identificēt viz, tādu vīziju, mēs varētu tad veicināt paraugu praksi. Vai jūs varētu par to sīkāk parunāt? ja varbūt, ka tas būtu svarīgi tieši šīm diskusijām šeit, ko varam iestrādāt likumdošanā. Varbūt, nu, pastāstiet mums sīkāk, es par to ļoti priecātos, ja jūs varētu tā darīt. Vēl pāris cita runātāja ar jautājumiem. Mārten kungs no S&D grupas. Jā, paldies priekšsēdētāji. Klausījos ekspertos, un man ļoti ieinteresēja viņu priekšlikumi. Viens elements, kas mani īpaši pārsteidz, bija šī sociālā interakcija, kas aizsargā darba ņēmējus, kā jūs teicāt, arī sliktu darba apstākļu gadījumā. Uh, Es gribēju mazliet pastāstīt par savu pieredzi. Es pats nāku no tādas darba vides, kur mēs bijām tūkstošiem darbinieku kopā, tādā pamat eh, smagās rūpniecības nozarē. Un šī nozara joprojām, protams, strādniekiem ir bīstama, un tā kolektīvs spēks bija tajā, ka ne tik vien mēs pāraudzījām šo ražošanas darbu, bet mums arī bija tāda, nu, kopīga darba aizsardzība, Mēs pievērsām vienlaicīgi darbu gan kval produkcijas kvalitātei, gan tam, lai būtu atbilstīgi apstākļi eh, arī mūsu kolēģi kaimiņi, lai strādātu labos apstākļos. Un šāda veida darbība nu, pat pastāv joprojām, bet uzņēmumi šobrīd pārsvarā dod priekšroku tādiem izolētiem darba ņēmējiem, jo, nu, tad tas var samazināt izmaksas. Un viņi šādā veidā var, nu, samazināt savus izdevumus un ir mazāk laika, piemēram, uh, nu, lūk, eh, nu, kaut kā ko šo interakciju veikt. Bet, nu, tāpēc, lai slavēts kafijas automāts, kur cilvēki satiekas, jo ne jau tikai tur izdzert asīt kafiju, nē, tā ir arī vieta, kur notiek apmaiņa ar viedokļiem par darba kvalitāti, par paraugu praksi, par labāko, kas ir padarāms, ja, un šobrīd tas vairs tikpat kā nav iespējams. Un es skatos, ka šis darba ņēmē izolācija pieņems spēkā darba ņēmēju ir mazāk, un tam visam par sekām ir tas, ka um, nu, arī līdz ar to pier, pieauga darba negadījumu skaits, tie ir nopietnāki, smagāki. Tāpēc, ka jūs viens pats darat kaut kādu darbu, un ja jūs iekļūstat kādā likstā, tad jums vairs nebūs šo kolēģu palīdzību, kas turpat blakus ir un, un, saka, un palīdz jums un iesaka jums kaut ko. Nu, lūk. Un tad, protams, ir arī jā, šie jaunās, jaunā tipa darba vietas. Un e, ir jaunā tipa darba devēja, kas saprot, ka ja darba ņēmējs jūtas labi, labos apstākļos, tā tālāk arī darbs būs ražīgāks. Viņi veido šīs open space darba vietas, un tas jau nav tikai tā, ka, um, lai būtu katram dators, nē, bet tur ir lūk, tur ir arī parasti atpūtas telpas, un um, tiek darīts daudz, kas, lai ražošana uzlabotos, bet to, to var panākt ar to, ar, ar labāku darba apstākļu nodrošināšanu. Par to arī pieredze liecina. 60. gados, nē, visi tikai, tikai uzdeva uzdevumus un visi nedomāja par to. Un tādā veidā ražošana nevarēja paaugstināt. Tikai tajā brīdī, kad tika saprats, lūk, varbūt vajadzētu paprasīt, ko viņi paši domā, varbūt viņiem ir vērts pulcēties, lai viņi naklē ar saviem ieteikumiem, ar jaunām idejām, tikai tajā brīdī varēs uzlabot ražošanu, un tādā brīdī tiks uzlabot arī darba apstākļi. Nu, lūk par jaunā tipa darba vietām runājot vēl, es domāju, ka ļoti jāuzmanās ar ilūzijām um, šai gadījumā. Ka viņi tagad, ka tas būs kaut kāds tāds alfa un omega visam šim darba ņemšanas procesam. Uh, nē, es esmu pārliecināts, ka tomēr galvenais ir kolektīva spēks. Jo tieši šādu jaunu tipa darba vietu gadījumā Šobrīd ir tāda tiešām tāda tā kā idealizēšana, ka lūk, individuāli strādās, individs, individs, bet tieši kolektīvs ir tas, kas rada šo papildus vērtību. Tā, ja, tā ne, ja par to neatcerēsimies, tad domāju, ka riski pieaugs arī veselības apdraudējumi tāpat. To redzam arī tajos gadījumos, kad notiek vairāk strādāšana mājās Vairs nav pēkšņi nekāds stundu limits, darba laika minimums, no visiem tiek izspiests maksimums un tā tālāk. Un tāpēc es gribētu, lai mēs pārdomājam par to, ko nozīmē šis jaunā tipa darba vietas, lai tas nekļūst par tādu moderno verdzību. Jo Eiropa var būtisku lomu spēlēt tieši tajā, uh, lai pasargātu darba ņēmējus. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu šo izolēto darbu vispār pat aizliegt. Thank you. And... Paldies. Pēdējais runātājs sarakstā. Makintājas kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Tieši tāpat kā citi, arī es gribētu teikt paldies visiem runātājiem. Tiešām ļoti interesanta, interesants seminārs. Mani pārsteidz Van Hūsas kundze teiktais, kad viņa teica, ka mēs nedarām pietiekam, lai uzskaitītu arī to, kas pareizi tiek darīts un labi daras. Jā, tā ir tā spēja apmainīties ar paraugprakses, spēja mācīties no paraugprakses. Tas um, parasti netiek tik ļoti cēlts gaismā, pārsvarā tiek uzmanība pievērst tieši kļūdām. Domāju, jums taisnība. Es domāju, ka reizēm mēs pat nenošķiram riska izvērtējumu, riska pārvaldību. Un ir jau ļoti labi izvērtēt riskus, mums ir tiesību akti, kas saka, lūk, risku izvērtējums ir jāveic, jāveic, jāizstrādā zināma veidlapa, tā jāuzglabā, jāsaglabā. Un uzsvers tiek likts uz to, ka, lūk, vai jums ir attiecīgā veidlapa jūsu dokumentos. Bet tas tālāk, kas tad notiek ar šī riska pārvaldību, ko ko, kas tiek darīts, lai cilvēki būtu, ves, darbotos veselīgās apstākļos, neseņem pietiekamu uzsvaru. Es domāju, tieši šī pārvaldība būtu vairāk jāuzsver, nevis tikai šī nepieciešamība pēc veidlapām un formām. Un mums kā tiesība akt ties, tie, tiesību devējiem, kā likum, likumdevējiem, mums vajadzētu izveidot tādu tiesību aktu ietvaru, kas zināmā mērā būtu nu, tāds drošs par dažādām nākotnes kļūmēm. Uh, varbūt dot ierosmi tālākiem tiesību aktiem, lai mums ir tāds modelis, kas spēj tikt galā arī ar jauniem riskiem, kas izriet no jaunam tehnoloģijām. Man patika Lielbritānijas pieeja. Viņa pieeja bija tāda, ka vispārīgais princips ir tāds, ka tie, kas rada risku, ir arī paši atbildīgi par šo risku pārvaldīšanu. Tas nozīmē, ka tās organizācijas, kas rada riskus saistībā ar dažādu tipa darba vietām, uh, tostarp arī šīs jaunās tehnoloģijas un paudzes darba vietas, tad ir tās, kas nes arī atbildību par šīm darba vietām un ar tām saistītajiem riskiem, lai tad šajās darba vietās tiktu nodrošinātas atbilstīgi darbu un veselības apstākļi. Un es gribētu tiešām, lai pavisam strikti tiktu noteikts, ka atbildība piekrīt tiem, kas šos riskus rada organizācijām, tad tādā gadījumā arī jābūt atbildīgām par to visu darba devējiem ir jāpārvalda visi riski darba un drošības um, apstākļos attiecībā uz darbiniekiem un arī attiecībā uz visiem, kurus ietekmē šo kompāniju darbs. Un tādā veidā mēs, mums, mums specifiski pat nevajadzēs teikt, ka, lūk, jums ir jādara tas un tas un tas, tas, lūk, ir šāds risks, un um, mēs nu pat nolēmām, ka tāds risks ir parādījies. Nē, tādā gadījumā mēs tiešām izveidot tādu kā ietvaru, kas ļautu pārliecināties, ka ik viens tiek atbilstīgi aizsargāts. Un tieši tāpēc ir vajadzīgs likums. Tā lai šī drošība ir prasība, pienākums, un risku radītājiem tad ir pienākums šādus riskus attiecīgi pārvaldīt. Lies paldies Makintājas kundzei. Tagad skatos uz runātāju paneli, kurš no viņiem vēlas izteikties pirmais, kurš vēlas runāt. Šķiet atsevišķi jautājumi tika uzdoti. Uh, tieši Van Hūsas kundzei, bet arī citu runātāju varbūt varētu, varbūt vispirms Gerinkungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Pavisam īsi. Vairāki runātāji prasīja konkrēts priekšlikums uh, Ir daudz lietas, ko Eiropas parlaments varētu izdarīt. Darba laika direktīva, protams, ir ļoti svarīgs instruments attiecībā uz darba apstākļu sakārtošanu, bet, godīgi sakot, man ir maz cerības, ka mēs sasniegsim progresu šajā jautājumā. Jūs jau zinat šīs direktīvas vēsturi un tās pašreizējo statusu. Uz to situācija ļoti grūta. Protams, ka darba laika organizācija ir ļoti svarīga tiem, kas strādā no mājām vai eh, tiek kā pūļa darba spēks nodarbināts. Un ir svarīgi dokumentēt arī šos riskus, kas ir eh, aktuāli gan šobrīd, gan nākotnē. Tātad dokumentācija, kā to labāk organizēt. Es nedomāju, ka mums ir nepieciešams pārskatīt ietvaru direktīvu, bet mums ir nepieciešams normas, kas nosaka, ka tie, kas varbūt nestrādā uzņēmumā uz vietas, arī eh, gūst eh, labumu no ietvaru direktīvas. Un mazāki uzņēmumi šobrīd pat neveic šo risku izvērtēšanu. Tas bija principā tas, kas man pirmajā slaidā bija prezentācijā. Mums būs jaunas situācijas, bet vecās jau nepazūd. Pat uh, automašīnu ražošanā joprojām strādājošie strādā ar rokām paceltām virs galvas ilgāku laiku, un tas nav pieņemami. Tāpēc es vēlos atgādināt uh, savu aicinājumu nākamai um, programmai apvārsnē 2020 izveidot atsevišķu sadaļu, e, kas vērsta uz e, esošo problēmu novēršanu. Un pēd, vēl kas ir nepieciešams, izmaiņas darba apstākļos pātrinās. Mēs to redzam arī būvniecībā. Pirms 50 gadiem bija materiāli, kas bija stabili, darba nosacījumi, uh, Un tas šobrīd viss notiek daudz ātrāk. Celtniecība varbūt nav inovatīva pati, bet saņem visu laiku inovācijas. Mēs runājam par viedajām mājām šobrīd, kur ir nepieciešama pilnīgi jauna kvalifikācija un arī jauni riski tur ir. Tad ir problēma ar ķīmiskajām vielām. Tā joprojām ir veca problēma, var teikt, bet joprojām aktuāla. Un jaunajām darba vietām, jaunajiem darbiem, jaunās paudzes darbiem. Jūs, piemēram, strādājat uh, vilcienā, dzelzceļa stacijā, tur varbūt darba apstākļi nav tik labi. Bet ko darīt? Mums ir nepieciešams regulāri pārskatīt vai vismaz regulāri izvērtēt dažas no direktīvām, tādēļ, ka notiek izmaiņas darba apstākļos. Piemēram, direktīva attiecībā uz ekrāniem, kas varbūt nav tik aktuāls šī brīža uh, e, situācija, un e, darba aprīkojuma direktīva. kas varbūt ir eh, ļoti svarīgi attiecībā uz pamattehnoloģijām. Un vēlreiz vēlas atgādināt, ka būtu ļoti noderīgi veidot Eiropas līmenī tādu fórumu, kas eh, pētītu darba apstākļus nākotnē, prognozētu un ņemtu vērā jaunās tehnoloģijas, censtos ietekmēt jauno konstruēšanas eh, posma, izstrādes posmu šos, šo attīstību. Paldies, ieteikšu mazliet īsāk uh, atbildēt eh, profesoru Hovsa. Šeit, manuprāt, no veseliem virknes jautājumiem izkristalizējās viens temats par darba ilgspējību. Izskatās, ka darba tiek aizvien vairāk eh, sadalīti standartizētos uzdevumos, eh, vairs nav tik saskaņoti. Un darbiniekiem pašiem ir eh, jātiek galā ar laika plānošanu no viena pienākuma līdz nākamajam, no viena projekta līdz nākamajam. Un to ir grūti izdarīt, grūti veikt, plānot ne tikai personīgo dzīvi, ja jūs nezināt, kad jūs atkal strādāsiet, bet plānot arī karjeru un e, izveidot tādu arodu identitāti, kur prasmes var tikt sistemātiski nodotas e, māceklim vai jaunai paudzei, un paskatoties pat lielākā mērogā, tādā um, plašākā skatījumā plānot līdz pat pensijas vecumam. Izskatās, ka, ka tādā ātrumā, kā notiek attīstība, uh, Jautājums e, rodas, kas maksās pensijas? Mums ir nepieciešams plānot uz priekšu. Un tas, cik liela ir neprognozējumība un nestabilitāte darbā, ir liels e, faktors, būtisks faktors e, psihosomātiskajam stresam cilvēku labsajūta lielā mērā saistīta ar drošības sajūtu, ar spēju uzticēties, ka arī nākamnedēļ, nākamēnes un nākamgad eh, jūsu darbs būs. Un eh, es domāju, ka šiem jautājumiem ir jābūt prioritāriem. Paldies, tālāk Sedlačeks kundze. Jā, šī ir ļoti liela joma, ko mēs apspriežam, un arī jautājumi bija ļoti dažādi Es vēlētos atgriezties pie tā, ko es mazliet eh, skaidroju jau par mūsu prognozēšanas eh, aktivitātēm. Mēs, tas nozīmē, ka tie, kas strādā eh, darba drošības un veselības aizsardzības jomā un politikas veidotāji, mēs īsti nezinām, kādas ir vajadzības, ir īpaši attiecībā uz darba drošību un veselības aizsardzību saistībā ar jaunās paudzes darbiem. Un politiskajā līmenī cilvēki arī ir apjukuši mazliet, jo diskusijas sākās varbūt jau pirms pāris gadiem, bet nu, tas nav tik sen. Un nav īsti skaidrības par to, kāda lēmuma būtu jāpieņem attiecībā uz likumdošanu. Līdz ar to es ierosinu, un cerams, tas palīdzēs arī jums, ka izmantojot mūsu izstrādātos scenārijus, cenšoties eh, papētīt sociotehnoloģiska vides, eh, izglītības, politiskajās jomās, paskatīties, kā, kas ir tie virzošie spēki un tendences eh, IKT un citās jomās, kas strauji attīstās. Uh, Un redzot tad atšķirīgus scenārijus, mēs tad varam paskatīties, kas ir virzošie spēki un ko ir nepieciešams risināt tuvākajos gados. Un tas varētu palīdzēt arī virzīt diskusijas un atvieglot lēmumu pieņemšanu, cerams, pareizajā virzienā. Nu, tā kā es varu ierosināt tikai to, ka varu 17. gada otrajā pusgadē uh, pusotē pusgadā prezentēt e, konstatējumus šajā pētījumam un kādas ir vajadzības. Steinruks kundze prasīja konkrētas e, lietas, konkrēts risinājums. Es piekrītu, mēs savā darbā arī esam iekļāvuši praktiskus risinājumus saistībā ar darba organizēšanu, tā skaitā arī ar vecākatagājumu strādājušiem. Mēs zinām visus šos aspektus, bet runājot par jaunās paudzes darbiem, mums ir arī jāpaskatās kopaina. Uh, un jānoskaidro, kas tad īsti būs nepieciešams tuvākajos gados. Paldies, Fleminkungs, vai es nepalaidu jūs garām? Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies, ļoti interesants debats. Protams, ka ir ļoti sarežģīta joma, bet es piekrītu daudz kam, kas tiks sacīts. kolēģis iepriekš runāja par eh, monitoru vai eh, ekrānu direktīvu, kas ir absolūti novecojusi. Izskatās, ka mēs virzamies atpakaļ pie tādiem risinājumiem, eh, kas ļautu aptvert visus iespējamos riskus. Un tur jau jāiesaist vairāk, ka tikai darba devēji Jo, protams, ka ir jā, jāņem vērā visi iesaistītie un ietekmētie. Eiropas Savienības līmenī fascinējoši tas, ka mēs e, labāk e, apkopojam šo labāko praksi, aģentūra ļoti labi strādā, mēs e, redzam, ka uzlabojumi notiek. Ne visur ir nepieciešams regulējums, kas bieži vien prasa ļoti ilgu laiku, un tur nevienmēr būs iespējams vienoties. Uh, Bet ir daudz lietas, kas jau notiek uz vietas, un kolēģi jau pieminēja Google. Nu, jā, man eh, būtu arī eh, vēlme redzēt eh, dažu no šīm Google izmantotajām lietām savā ofisā, tas mums atvieglotu darbu. Bet tas nozīmētu, ka, piemēram, cilvēki nav gatavi gaidīt, viņiem ir nepieciešami risinājumi jau šobrīd. Un kā regulātori mēs eh, īsti to nedaram. Mēs eh, diezgan ilgi strādājam pie lietām, un pasaule attīstās daudz straujāk. Daudz risinājumu jau ir. Ir ļoti laba prakse, ko arotbiedrības eh, īsteno arī darba devēji, darba ņēmēji. Tā kā šie risinājumi jau pastāv. Paldies! Mums līdz beigsies laiks, bet mums vēl pāris minūtes ir palikušas, un došu vārdu profesorai Van Hofai. Jā, paldies. Piekrītu kolēģiem. Es saprotu, ka bija konkrēti jautājumi attiecībā uz to, kāda varētu būt mūsu ierosinājuma par Eiropas parlamenta darāmo. Manuprāt, svarīgi ir izstrādāt vīziju. Es piekrītu, mums ir jāaizsargā mūsu jaunā paudze attiecībā uz šiem jaunajiem darba veidiem un kāds seks tam varētu būt sociālajai apdrošināšanas sistēmai. Un jādomā arī par dalību valstīm. Lielākā daļa no viņu sociālām um, sistēmām un vai viņu sistēmas ir pielāgotas šādai e, biežai darba vietu maiņai. Un kur cilvēki dosies prasīt savus pensijas, kur šie dati būs apkopoti. Uh, Un uh, viņiem jāspēj apgūt arī prasmes naudas apsaimnie, uh, apgūt, uh, tādā pārvaldīšanā līdz pat pensijas vecumam. Tā kā ir specifisks ļoti praktisks lietas, uh, kur mēs varam atvieglot, uh, informējot cilvēks, ir lietas, kur, ir lietas, kur strādāt Eiropas līmenī un tad informēt uh, iedzīvotājus. E, visi zina, e, kur mēs virzamies šajā jaunajā e, pasaulē. Cilvēki baidās no pārmaiņām, tas rada lielu stresu. Mums ir ļoti daudz efektīvu veidu, kā tikt galā ar stresu, bet mēs jau varētu strādāt pie tā, lai novērstu stresu, lai viņš nemaz nerastos. Uh, Mums ir nepieciešams informēt cilvēkus, ka šajā jaunajā tūkstošgadē organizācijas veids restruktūrizāciju ne tikai tādēļ, ka strādā slikti, bet gan, ka vēlas e, daudz efektīvāk strādāt. Lai nebūtu nekā lieka pašā organizācijā. Mums jādomā arī par to, e, kas organizācijām ir nepieciešams jaunai paudzē nepatīk hierarhija, viņi labprātāk tam pārlekt pāri, un tas vecākajiem cilvēkiem grūti pieņemam. Diskusija ar jaunieti var notikt eh, kādas trīs minūtes, jo pēc tam jau viņiem zūd interesi. Mums ir jāspēj eh, varbūt divas stundas eh, turpināt diskusiju, nu viņi sen jau Facebookā kaut ko raksta. Viņi Mums ir nepieciešams mācīties, lai nezaudētu. Viņiem patīk caurskatāmība. Mēs esam uz procesiem orientēti, viņi ir uz mērķiem orientēti. Mums ir jāskatās un jāmācās, kā viņi domā. Nu, viena no vienkāršākajām lietām, es piekrītu kolēģim šeit kreisajā pusē, mums ir jārada tāds minimāls procedūras, uh, Un, e, protams, ka riska radītājiem ir jābūt atbildīgam par riska pārvaldību, bet kas notiek, ja kaut kas aiziet greizi? Vai mēs esam gatavi uh, radīt e, kādu fondu, līdzīgi kā asbesta gadījumā tas tika darīts, ka cilvēkiem vairs nav laika vērsties tiesā un censties pierādīt, ka darba devējs bija vainīgs, bet būtu fonds, kur viņi var saņemt kompensāciju un tikt galā ar savām problēmām. Vēl viena lieta, ko vēlos pieminēt. Padomājiet par riska izvērtēšanu. Tas neveicina to, ka darba devēji uh, uzņemas lielāku atbildību, jo tas nosaka, ka lielākoties uh, runē par kaut ko, kas uh, jau ir nepareizi aizgājis. Un mēs redzam, ka riska izvērtēšana dalība valstis ir kļuvusi par tādu ķeksīšu salikšanu sarakstā. Uh, Um, un risks netiek pārvaldīts. Līdz ar to es neuzskatu, uh, ka mēs labi tiekam galā ar to. Man nav visas atbildes, bet es neesmu pārliecināts, ka mums tik labi veicās šajā jomā, un tas rada man jau zināmu nervozitāti. Tāpat mums nepieciešams koncentrēties uz to, kas īsti noiet greizi, to nepieciešams noskaidrot, un kā darba ņēmēji var palīdzēt uh, augt arī organizācijai. Tas nav tikai riska izvērtēšana, bet arī izaugsme, un mums jau jāiedvesmo jaunieši. Un um, esmu iedvesmojusies no šīm debatēm, un um, labprāt atbalstītu arī mūsu nākotnes darbu. Paldies, profesori! Paldies visiem ekspertiem! Tas bija ļoti noderīgi, vērtīgi. Un mums, kuriem vairāk par 45 gadiem, mēs izturējām vairāk kā stundu klausoties jūsos, spējām noturēt uzmanību, tā kā tas labs rādītājs. Paldies, tas bija ļoti noderīgi mūsu darbā. Tagad viens minūtes pārtraukums, lai mums būtu iespējams eh, jums iziet ārā no zāles, pirms mēs ķeramies klāt pie nākamā punkta. Yes, ladies and gentlemen, I think we are about to start again. Dāmas un kungi, atsāksim darbu. Nākamais punkts darba kārtībā. Grozījumu izskatīšana attiecībā uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Ja nu jūs nezināt, varu painformēt, ka esam pārsnieguši, uzsādījuši jaunu rekordu. 1119 grozījumi ir iesniegti. Daudz kas darāms mums visiem. Sāksim grozījumu izskatīšanu un došu vārdu referentei. Rodrīgešs kundzei lūdzu. tiešām mums ļoti būtisks grozījums skaits. Vēlos pateikties ēnu referentiem par intensīvo darbu. Tas izskatās ļoti daudzsološi attiecībā uz darbu komitejā, un tas ir pamatot. Vēlos sākt ar to, ka uzsvēršu, cik svarīgs ir šis ziņojums pašreizējā kontekstā, kas mums ir Eiropas Savienībā. Kā jau visi zinat, lai tiktu galā ar situāciju, kur radījušas eh, krīzes vien pēc otras un Brexit, tika lemts ņemt ceļa karti Eiropas Savienības nākotnē, kas visdrīzāk tiks definētas eh, samitā Romā nākamā gada martā. Eiropas komisija, kā jūs zinat, jau pielāgo savus plānus, lai tik galā ar šo situāciju, un tāpēc e, solītā baltā grāmata, kuru Eiropas komisija prezentēs, tā attieksies uz Eiropas Savienības nākotni kopumā. Mēs arī zinām, ka Eiropas sociālo tiesību pīlārs tiks skatīts e, šīs ceļa kārtas kontekstā. Un tāpēc mūsu darbs ir tik būtisks. Un mums vajadzētu īpaši pacensties, e, iekļauties ļoti ciešos termiņos. Un mums vajadzētu savu ziņojumu apstiprināt decembrī komitejā, lai parlaments to varētu pieņemt plenārsesijā janvārī. Tādējādi Eiropas parlaments kļūs par šī procesa būtisku dalībnieku un spēsim iesniegt savu ziņojumu lielā konferencē, kuru komisija organizēs līdz janvāra beigām. Un tādējādi mūsu idejas var tikt iekļautas darba kartē par Eiropas Savienības nākotni, kuru pieņems Romā. Tā kā es paļaujos uz jums visiem, ēnu referentiem un komitejas locekļiem. Eh, lai mēs varētu iekļauties šādos saspringtos termiņos. Vēlos izmantot arī šo iespēju, lai precizētu darbības jomu šim ziņojumam. Pieņemu, ka Eiropas eh, sociālo tiesību pīlārs ir nepieciešams, lai noteiktu labākus darba apstākļus visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. pat ja Eirozonas dalībniekiem būs nepieciešams specifiskākas normas, bet ziņojumam e, būtu jāskata Eiropas Savienība kopumā. Otra lieta, ko vēlos precizēt, ir, ja jūs vēlaties uzticamu ziņojumu, tad mums ir jāpacenšas aktualizēt sociālos standartus, lai tie spētu stāties pretī jauniem izaicinājumiem, kā globalizācija un digitālā revolūcija, bet mums ir arī jānodrošina, ka tiek identificēti nepieciešamie pasākumi un instrumenti, kas ļautu reaģēt uh, un uh, īstenot šos nepieciešamos sociālos standartus. Tā kā tam uh, būtu jābūt daļai no ziņojuma. balstoties uz manu darbu un visiem citiem ieguldījumiem no citām grupām, vēlos identificēt, izcelt dažus jautājumus, uh, kur, man liekas, mums ir nepieciešams e, vairāk strādāt, lai aktualizētu sociālos standārts. Vispirms ir nepieciešams nodrošināt, ka visiem strādājušiem Eiropā ir iespēja paļauties uz taisnīgiem darba apstākļiem, neatkarīgi no nodarbinātības veida, no konkrētā darba, nozares. Un es aicinu izstrādāt atsevišķu direktīvu par šo jautājumu. Tālāk ir nepieciešams nodrošināt, ka visiem strādājošiem Eiropā ir piekļuve iekļaujošai sociālās aizsardzības sistēmai, eh, kas eh, reaģē uz būtiskākajiem sociālajiem riskiem. Treškārt, nepieciešams eh, reaģēt uz algu attīstības dinamiku tādā veidā, lai mēs varētu atrisināt problēmu, kas saistīta ar strādājošiem trūcīgajiem. Eiropai nevajadzētu būt šādam fenomenam. Uh, Tāpat ir jārisina um, nabadzības iemeslu jautājums. Tāpēc es vēlētos Eiropas ietvaru par minimālām ienākumu schēmām, jo visām dalībvalstīm būtu jābūt iespējai paļauties uz šīm schēmām. Uh, Tāpat uzskatu, ka mums ir nepieciešams būtisks darbs, eh, lai eh, risinātu ar bērniem saistītās problēmas, tāpēc prasu bērnu garantijas un bērnu aprūpas dienestu jautājumu skatīšanu. Tas mums ļautu arī risināt eh, darba un privātās dzīves līdzsvaru jautājumu. Tas ir sestais punkts manā sarakstā, lai varētu strādāt tālāk, tātad prasmu garantijas, kas būtu nākamais, lai visi strādājošie varētu aktualizēt savas prasmes un iegūt eh, kvalitatīvu darbu. Bet visi šie aktualizētie sociālie standarti nebūs viegli sasniedzami, ja mēs nenodrošināsim nepieciešamos līdzekļus. Tāpēc es prasu izmantot Eiropas pusgadu, lai pār, e, pārvērstu to varbūt ne tikai par ekonomiskas pārvaldības, bet sociālās pārvaldības instrumentu, ar kuru tiek identificēts galvenās e, nelīdzsvarotības, ne tikai ekonomiskās, bet arī sociālās, lai tad, kad tāda tiek konstatēta, piemēram, dalība valsts kurai nav līdzekļu ieguldījumiem izglītībā, tad mums ir jānodrošina, lai šādi līdzekļi būtu. Un risinājumi mums ir pieejami. Tad īpašs noteikums attiecībā uz e, līdzekļiem, kas ir paredzēti izglītībai budžetā, un jānodrošina, ka Eiropas investīciju fonds tiek izveidots, kas uh, ir vērsts uz izglītības un apmācības uh, jomas attīstību. Un Eirozonā mums ir jāpaļaujās uz fiskālās kapacitātes instrumentiem, kas papildina to, uh, ko nevar vairs nodrošināt nacionālajie budžeti jo tie saskaras ar e, nepieciešamību ievērot kopējo fiskālo disciplīnu. Nu, tie bija īsumā tie galvenie punkti, uz kuriem vēlējos koncentrēties ziņojuma gala versijā un paļaujos uz kolēģiem, organizējot atklātu, auglīgu diskusiju. Apsolos būt ļoti atvērta pret, jūtu, pret jūsu idejām un e, vēlos nonākt pie ticamā spēcīga ziņojuma. Paldies! Thank you very much for... Paldies, Marija, par šo labo prezentāciju. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Fanda Kandelāras kungs, pirmais no ETP grupas. Paldies, priekšsēdētāji, godātā uh, referente, kolēģi. Jāsaka, ka Eiropas sociālās tiesības mums ir uh, šis ziņojums ļoti īpašs un uh, Mēs, kā politiskā grupa, esam no šiem pār tūkstošu grozījumiem iesnieguši ļoti lielu daļu. Es gribēju jums eh, pateikt tagad vairākas lietas. Pirmām kārtām mēs vēlamies, lai teksts būtu eh, tāds labāks un skaidrāks, lai vairāk tiktu uzsvērts sociālais akī un mēs gribam, eh, lai teksts vairāk tiktu arī Um, padarīts atbilstoši sociālai drošībai, adekvātiem darba apstākļiem un piekļuvai darba tirgumu. Otrām kārtām sociālais akī ar to vien nav gana. Mums ir jāsaprot, ka darba tirgus uh, kļūst aizvien, uh, nu, uh, ne, daudzšautņaunāks arī mainās šīs attiecības starp darba ņēmēju un darba devēju. Ir jāmodernizē, jāaktualizē darba tirgus pašreizējā ainava. Es domāju, ka ziņojums tam ir ļoti piemērots trešām kārtām, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību ir radušās jaunas darba formas, digitālās platformas padara šo proporciju starp pieprasījumu un piedāvājumu atšķirīgi, vai nu mēs te runājam par viesmīlības nozari vai citām jomām. Digitālās platformas piedāvā jaunas iespējas, bet rada arī izaicinājums. Tiek eh, mainītas eh, nu, darba ņēmēju, darbdevēja attiecības, kurš tad šeit ir pašnodarbinātais, kurš šeit ir īpašnieks un tā tālāk. Un ceturtām kārtām jaunieši. Tas man ir ļoti svarīgi. Nu, un praktikanti, stažieri, studenti ir nākamie darba ņēmēji. Viņiem ir jābūt iespējai vieglāk integrēties darba tirgū, un šiem stāžiem, praksēm ir jābūt kā tādam nākamajam solim ceļā uz darba tirgu, bet nedrīkst pieļaut to, ka jaunieši visu laiku strādā kaut kādas pagaidu darbiņas kā praktikanti. Uh, un daudz runā arī par eh, zudušo paudzi. Es negribu šādu terminu izmantot. Mums patiešām ir jāizmanto visas iespējas, ko piešķir šis ziņojums, lai Eiropa vairāk darītu sociālo jautājumu uzlabošanā un lai visiem darba ņēmējiem būtu vienādas eh, līdztiesīgas eh, iespējas. Un, protams, es ceru arī uz tikpat labu sodarbību ar ēnu referentiem turpmāk. Paldies! Arne Girike no EKR grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Tagad izskatot uh, grozījumus par jauno Eiropas sociālo tiesību pīlāru, es varu konstatēt, ka, nu, uh, es īstenībā jau visu biju anticipējis. Jāsaka, ka 300. Uh, 85 grozījumos ļoti labi var redzēt, kas te ir pateikts. Es jau kādreiz teicu, kā ēnu referents no EKR grupas, es pilnībā atbalstu es sociālo dimensiju. Un jāsaka, ka šie uh, vienreizīgie standarti eh, mums ir eh, ļoti īpaši Eiropas Savienībā, bet nedrīkstam graznoties ar svešām spalvām. Eiropas sociālā modeļa ideja man šķiet priekšzīmīga, bet jau uh, Tad, kad uh, Junkers runāja par sociālo pīlāru, es jautāju, ko tad tas nozīmē, ko viņš ar to grib panākt. Un jāsaka, es saprotu, ko vēlas kreisā spārna politiķi atkal koncentrēt vairāk varas Briselē, uh, radīt nes kādu sociālo ideju apkopojumu, mazināt dalību valstu suverenitāti tajā laikā, kad uh, pilsoņi no Īrijas līdz Kiprai, no Bulgārijas, Bulgārijas līdz Vācijai prasa mazāk ES, tādu ES, kas pievērš galvenokārt savām galvenajām kompetencijām. Viņi vēlas tādu Eiropas Savienību, kas kaut ko dara. Nu, mēs varētu vienkārši citēt komisijas darba programmu. Nu, parūpēsimies, lai šī sociā, sociālais pilārs nekļūst par tādu antisociālu pla, plaukšķeni. Mums ir jāparūpējas par patiesu mērķu sasniegšanu, un e, tad mēs varētu runāt par stabilāku sociālo pīlāru, bet nevajag atņemt dalību valstīm to kompetences. Paldies! Thank you very much. Paldies! Colleague from the Elder. Tagad Žambon kungs no Alt grupas. Thank you, uh, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Yeah. Paldies, dārgais kolēģi no ALDE grupas. Runāšu spāņu valodā. Doing so, I will probably say nu, varbūt tad pateikšu mazāk muļķību, un tad mani labāk sapratīs Rodrīgas skundze. gribētu teikt? Mums ir jāsaprot šī jautājuma politiskā dimensija. Kā jau izskanēja, Eiropa ir zaudējusi ļoti daudz no pilsoņu pieķeršanās. Eiropas institūcijas kļūst aizvien eh, nepopulārākas. Mums ir jāparūpēs, lai Eiropieši lepotos ar Eiropu, lai tie nestu augsti paceltu tās karogu. Ir jāparāda mm, pilsoņiem, ka Eiropas Savienībai ir tāda spēcīga sociālā programma. Un es gribēju teikt, ka To vislabāk var paveikt, radot tādu pīlāru, kas rūpētos par pilsoņu sociālajām tiesībām. Nu, kā jau tas ir minēts ziņojuma nosaukumā. Un mums ir jārada nu, tāds sociāls drošības līmenis, un kura Eiropai nekad nevajadzētu nolaisties. Un ir jābūt kaut kādai minimālai sociālo tiesību aizsardzībai Eiropā, ir jābūt līdztiesībai, nedrīkst pieļaut konkurences deformācijas. Tik runāts arī par citām problēmām. Mana politiskā grupa pilnībā nepiekrīt visam, kas tiek so definēts kā sociālais dempings. Mums ir jābūt līdztiesīgām darba uh, iespējām, uh, nedrīkst pieļaut sociālo dempingu. Un nedrīkst arī pieļaut ka tiek eh, nelabvēlīgi ietekmēts eh, mūsu konkurētspējas režīms. Tas ir radījis daudz problēmu arī manā valstī. Pateicoties konkurencei, mēs varējām uh, uzlabot uh, labklājību, bet par to šajā ziņojumā nav teikts ne vārda. Tiek runāts par minimālajiem standartiem, par to, ka mēs nedrīkstam pieļaut Eiropas pilsoņu diskrimināciju, bet Eiropa ir kas daudz vairāk. Mums ir jārunā par sociālajiem ieguvumiem. Un vajadzētu arī tam veltīt daudz vairāk laika, vajadzētu par to visu domāt un diskutēt. bet ir jābūt arī godīgam sociālam modelim, ir jābūt uh, labākai veselības aprūpē, izglītībai. Tas ir ļoti svarīgi, lai radītu tādu Eiropu, ko vēlamies redzēt mēs un mūsu pilsoņi. Tāpat uzskatām, ka mums ir jābūt realistiskiem. Lai varētu ieviest šos minimālos sociālos standartus. Mums ir jāparūpējas arī par tādu labu konverģenci, bet ar to vien nav gana. Mēs nevaram visas sociālās tiesības atrunāt tikai vienā likumā. Ir jāparūpējas, lai nav nabadzības. Nu jā. Ja kāds, piemēram, ugunsgrēkā zaudēja savu māju, nu, nā, tā ir viena lieta, bet mēs nevaram sociālās tiesības visu laiku pazemināt. Ir jābūt kaut kādiem minimāliem standartiem, tam ir nepieciešams finansējums, un gribēju pateikt sekojošo. Mēs runājam par Eiropu, par sociālu Eiropu, par solidaritāti par solidaritāti starp Eiropiešiem. Mēs savos grozījumos runāsim par to, kā visas Eiropas solidaritātes vārdā eh, varam atbalstīt cits citu, ņemot vērā arī dažādas asimetriskos šokus, konjunktūras problēmas vājākās valstīs kā Eiropa šeit var uh, nu, piedāvāt uh, finansiālo atbalstu, lai šie pīlāri būtu stabilāki un lai šis uh, ziņojums nepārvērstos tikai makulatūrā, kur ir teikts, katram vajadzētu būtu ieteicams un tā tālāk. Varu arī piekrist ETP e kolēģi vārdiem. Mums tas viss ir jāpaturprātā. Jā, jā, tūlīt beigšu sakarunātājs. Uh, Es eh, gribu teikt, ka divi grozījumi ir veltīti tieši šai domai. Mēs gribam arī koordinētas darba inspekcijas reģionālā, vietējā, Eiropas līmenī, jo tikai tā varēs garantēt, ka patiešām ir pietiekami liela tāda kritiskā distance. Jāsaka, ka sociālās tiesības nedrīkst radīt nekādas šķēršļus konkurētspējai. Tā tad kopīgs fundaments, kas ir jāievēro, šie minimālie standarti, kas ir solidāri jāfinansē, un ar mūsu grozījumiem mēs pieprasam arī konkrētus pasākumus, lai varētu aizstāvēt vārīgākās grupas tādas kā. Ka Eh, invalīdi un arī, eh, piemēram, bērni. Un tagad Gabriela Cimeri lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribēju pateikties uh, referentei un gribēju uh, uzteikt viņas darbu. Viņa ar šo ziņojumu ir radījusi tādu tekstu, kurā ir. Uh, atspoguļotas ne tikai mūsu svarīgākās domas, tas, ko vienmēr esam atkārtojuši, bet ir arī ļoti daudz inovatīvā. Ja mēs kopīgi kā komiteja par to diskutējam, mēs varam parūpēties, lai Eiropas Savienībā tiktu uzlabots sociālais taisnīgums. Mums uh, komitejā vajadzētu būt vienisprātis un ir jāparūpējas, lai šis ziņojums būtu strukturēts pēc iespējas labāk un skaidrāk un lai mēs varētu arī par to balsot plenāru sēdē. Es gribēju teikt, ka neatkarīgi no tā, ka mums būs daudz grozījumu, uh, Mēs tomēr uzskatām, ka nu, ziņojuma kodols ir pietiekami labs un atbalstāms, un daži vārdi Gerikas kunga virzienā. Es neuzskatu, ka Tas nav pretrunā ar cilvēku gaidām. Mums ir jādomā, kāda ir šī ES piedāvātā papildvērtība. Nu jā, nevajag, protams, vairāk pilnvaru piešķirt aizvien Briselē, bet ir jādomā par to, uh, Eh, kādus instrumentus izmantot, kas tiek jau izmantoti Briselē, un jādomā arī par eh, sociālajām tradīcijām, sociālo likumdošanu, kas ir dalība valstīs viens otru neizslēdz. Arī mēs šeit Eiropā varam darīt vairāk. Un ziņojumā ir pietiekami daudz manevrēšanas iespēju atstāts dalību valstu ziņā, tādēļ es šeit neuzskatu, nu, nesaskatu nekādu lielāka centrālisma risku. Mēs vienkārši vēl vēlamies arī no Eiropas puses palīdzēt dalību valstīm, kur tas ir iespējams, un tā arī atjaunot uh, zaudēto uzticību. Es gribēju pateikt, ka mēs esam iesnieguši grozījumus, ņemot vērā arī šo sociālās drošības kodeksu. Ir jau mūsu rīcībā konkrēti instrumenti, ar kuru palīdzību varam daudz ko veikt. Uh, Un e, mēs te runājam arī par saistošiem minimāliem standartiem, un mums vajadzētu arī runāt par šo rediģēto kodeksa versiju, kur ir pieprasīti vēl augstāki standarti, bet tie vēl nav ratificēti. Tas varētu būt patiešām ļoti e, liels ieguvums mums visiem. Es e, gribēju runāt arī par sociālo hartu. E, Eh, ir jau mūsu rīcībā konkrēti ietvari un vadlīnijas, ar kur palīdzību varam virzīties tālāk, un mums te nevajadzētu tagad uzsākt kaut kādus ķīviņus par eh, kompetencēm, un ka mēs vēlamies darīt kaut ko vairāk, kas neietilpst mūsu kompetencēs. Mūsuprāt, tuvākā un tālākā nākotnē ir jāievieš šo sudraba uh, normu. Uh, Un, protams, arī tālākā nākotnē ir jāpadomā par pārēju uz zelta likumu, zelta normu, ka, eh, kādas struktūras šeit tiek izņemtas no stabilitātes un izaugsmas pakta, kas varētu arī dalību valstīm eh, sniegt vairāk manevrēšanas brīvības. Uh, Jā, ir jābūt arī saistošiem mērķiem, minimālajai harmonizācijai. Un vēl kāds jautājums, ko gribam šeit pieminēt eh, - enerģētikas nabadzība. Un jā, vajadzētu optimizēt arī tiesības, kas attiecas uz 80 miljoniem cilvēku ar invaliditāti. To vajadzētu iekļaut šajā sociālajā eh, pīlārā. Paldies! Paldies! Un tagad nogoja uz zaļajiem Mirsičkungs. Thank you, Chair. Paldies. Let me first say that we are in broad agreement with the... Paldies. Jāsaka, piekrīt referentē ļoti daudzos svarīgos punktos un arī grozījumiem lielākoties. Tāpēc eh, negarsos atkārtot to, ko teica referenta, bet gribētu uzsvērt četrus atsevišķus jautājumus. Tomēr pirms to daru, vēlos atgādināt kolēģim no EKR, uh, ka ne jau tikai EKR uzskata, ka subsidiaritātes princips ir kaut kas svarīgs. Nē, tas ir pilnīgi noteikti svarīgs princips, jā un tas vislabāk funkcionē tajā brīdī, kad tas strādā par labu riskam visvairāk pakļautākajām grupām un cilvēkiem dalību valstīs. Mēs cenšamies izvairīties no tādām situācijām, kad šis subsidētas princips strādā par labu tiem, kas jau tāpat ir visai labi aizsargāti. Un tādā gadījumā ir vajadzīga iejaukšanās no ES puses, un nebūtu nav vienmēr tā, ka tas ir tāds kaut kāds ekstremāls eh, pilnvaru koncentrēšanās eh, mēģinājumu, koncentrēšanas mēģinājums Briselē. Mēs vēlamies, lai vēnu referentu tikšanās laikā būtu arī tāda efektīva sadarbība. Mēs uzskatām, ka lielais grozījums skaits parāda, ka visas grupas šo tēmu uzskata par ārkārtīgi nopietnu un svarīgu ziņojumu, un tas, domāju, ir ļoti labs sākuma punkts tālākajam, pat tad, ja atsevišķi grozījumi varbūt iet atšķirīgos, pretējos virzienos. Ko vēlējos uzsvērt? Pirmām kārtām vispārīgi Mēs vēlētos, lai atzinība tiktu parādīta arī sociālajām tiesībām. Par sociālajām tiesībām jā, jārunā, jo tāds ir arī Briseles paziņojuma nosaukums. Ja mēs sociālās tiesības uztveram nopietni, tad sociālās tiesības nedrīkst nu, likt aiz ekonomikas pārvaldības instrumentiem pēc to svarīgam. Uh, Mums ir vajadzīga sociālā pārvaldība ar skaidriem mērķiem, rādītājiem, un tas jāiestrādā arī pusgada procesā. Ja to nedarīsim, tad jāsaka, daudz kas paliks tikai un vienīgi tukšu vārdus papīra. Mēs uzskatām, ka jauno darba tipu regulējums, it īpaši digitālajās platformās un tam līdzīgi, ir ļoti svarīgs. Tā ir nākotne, kas jau ir iestājusies šobrīd, tā ir jau tagad, un tā vairs nav tikai nākotne. Un mēs atbalstām to, ka aizsardzība jāpiedāvā cilvēkiem, kas strādā šādās jaunās vidēs, un mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi un steidzami. Tas nav jautājums par kaut ko, kas notiks pēc gada, otra, trešā, nē. Te ir runājumi par tagadni. Otrām kārtām minimālās algas direktīva arī ir svarīgs elements. Mēs turklāt uzskatām, ka Eiropai ir jānosaka minimālie standarti šai ziņā. Ja nebūs minimālo standartu attiecībā uz minimālo algu, tad tādā gadījumā nav īpaši liels jēgas to visu pieminēt vispār šādu veidu tekstos. Mēs turklāt uzskatām, un tas varbūt ir tāds specifiskāks apgalvojums, mēs uzskatām, ka Eiropas e, izdevumu, pamatojoties uz mājasēmniecību izdevumiem, būtu tas primārais rādītājs, kas būtu jāizmanto aprēķinot minimālo algu. Un to vajadzētu aprēķināt pamatojoties uz reģionu specifikācijām, dalībvalstu kopējiem eh, skaitiem. Līdz ar to nevajadzētu būt kaut kam vidējiem starp vieniem un otriem izmaksiem kaut kādā mm, atsevišķos dažādos reģionos. Eiropas sociālo tiesību pīlārs uh, jāveido tā, lai tas aizsargātu arī cilvēkus visriskam vairāk pakļautajās situācijās. Tā ir kopēja atbildības starp dalību valsti un Eiropas Savienību kā tādu. Un tieši šajā jomā varam pārliecināties, ka dalību valstis patiešām ievēro ekonomikas principus un sociālās tiesības, pārņem kā tiesības, nevis tikai mm, izsaka deklarācijas par tām. Vēlamies, piemēram, vērst uzmanību uz nepieļaujamo situāciju atsevišķās dalībvalstīs, kur nabadzība tiek padarīta par kriminālu noziegumu un tiek burtiski vēl mm, aplikt ar sodiem un, un tam līdzīgi. Nē. Tāpat kā kolēģi turklāt minēja, vienlaicīgi mums vajadzētu tekstā iekļaut arī tādu spēcīgu atsauci uz energonabadzību. Neviena mājasemniecībā nedrīkstētu atslēgt uh, elektrību Eiropā, jo tas arī ir pilnīgi nepieļaujami. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk. Nākamais runātājs. Gribētu lūgt precizējumu jo runāt par minimālo algu. Jūs gribējāt teikt algu, nevis ienākumus, ja? Tikai precizējums. Tās ir atsevišķas debats par to, kam vajadzētu, no, kas būtu minimāla ienākuma. Nē, mēs šeit runājam par minimālās algas direktīvu, tā kā tas tekstā, referents tekstā arī parādās. Labi. Tātad tas ir precizēts, ļoti labi. Pārējām tālāk pie EFDD grupas. Jā, paldies priekšsādātāji. Liels paldies arī referentam, referentai. Pretstatā kolēģiem, arī jāsaka, esmu visai optimistiski pēc dabas. Es tomēr skatos uz šiem ļoti daudziem grozījumiem kā milzīgu problēmu. Es, protams, augstu vērtēju faktu, ka visas grupas šo ziņojumu uzskata par svarīgu un tas ir labi, bet tas fakts, ka ir tik daudz grozījumu, liecina par to, ka mūsu nostājas ir visai atšķirīgas politiskajā spektrā, un arī komitejā šķiet ir radījušies tā divi atsevišķi bloki. Nu, vismaz tā es šo situāciju skatu. 2016. gada martā priekšādātājs Junkers nāca klajā ar paziņojumu un uzsāka konsultācijas par Eiropas sociālo tiesību pīlāru šo 3A reitingu, viņš minēja. Viņš eh, turklāt jau tobrīd pauda bažas par to, ka sociālās tiesības mēs, protams, daudz un dikti apspriedīsim, bet nezvē mums izdosies kaut ko šai jomā panākt. Un domāju, ka viņa bažām bija pamats. Ja skatāmies uz šo sociālo tiesību pīlāru, tad šķiet, ka tas ir tikai tāds instruments, kas kalpos ekonomiskas savienības tālākai veidošanai, un tas tiešām ir visai katastrofāls politikas virziens. Es ceru, ka varēsim šo sociālo tiesību uh, pīlāru skatīt kā tādu, kas ir nodalīts atsevišķi no pārējām. Un ka veidosim arī atbilstību sociālo politiku. Bet, kā jau teicu, vēlreiz, domāju, ka būs diezgan liels problēmas nākt klajā ar konkrētiem rezultātiem. Ir ziņojumā vairāki punkti, kas, par kuriem mums šķiet vienošanos būtu iespējams atrast, nu, piemēram, riskam pakļauti tādi īstermiņa darba līguma un šāda veida darba tipa apkarošana, to varam atbalstīt, protams, jāskatās arī uz šādiem atipiskiem ko kontraktu tipiem, Tas skaitē darbi, darba ņēmējiem, tas apdraud arī kopējo sociālo nodrošinājumu sistēmu. Mēs turklāt, protams, priecājamies, ka viss šis stažēšanās process ir svarīgi jauniešiem, jā, bet tajā pašā laikā mums ir skaidru gaiši jāpasaka, arī šeit ir jāpastāv regulā, regulējumam, jo citādi būs situācija tāda kā tagad, kad cilvēki ļaunprātīgi izmanto šo sistēmu. Izmanto stažierus un stažēšanās programmas nu, kā tādu viltīgu triku, lai darbs tiktu padarīts, bet atbilstīgi kontrakti, darba kontrakti slēgti netiktu. Taču šis jautājums par minimālo algu, jā, arī šis jautājums ir svarīgs, par to jāturpina diskusijas. Mēs uzskatām, ka minimālā alga un minimālie ienākumi kā koncepcijas ir savā starpā saistītas. Un tie arī būtu jāskata saistītā veidā. Es saprotu, ka ir ļoti svarīgi panākt konkurēt spēju un nodrošināt godīgu konkurenci, bet ja skatāmies uz to, cik lielas ir atšķirības algās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tad es atklāt sakot nedomāju, ka tieši ar konkurēt spēju vien tas būtu saistīts. Komisija turklāt aicināja veidot šo Eiropas pīlāru tā, ka tas netiktu izmantots, lai veicinātu Eiropas un e, ekonomikas un monetārās savienības veidošanu. Tas nedrīkst tātad tikt instrumentalizēts šādiem mērķiem, bet mums šķiet, ka pastāv risks, ka tieši tā tas varētu arī notikt. Tālāk garantijas bērniem cīņa pret nabadzību, jā, tas labi, tas mums patīk. jauniešu garantiju schēma, kas varētu kalpot mums kā piemērs šai ziņā. Bet jāpārliecinās, ka mēs ļoti uzmanīgi skatāmies arī uz īstenošanas pusi, tā lai viss darītais būtu efektīvi. Piekrītu arī kolēģim Tamas, kas teica, ka jāapkaro energo nabadzība. Kad viņš teica, cik ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka ir zināmas tiesības, uh, nodrošināts pilnīgi visiem, nu, piemēram, Ja rodas problēmas ar īres maksu, tad mājas tiek atņemtas, nu jā, tā tas nedrīkstētu uh, notikt, nu, nedrīkst tāda būt arī tā, ka attiek atslēgt gāzes un elektrību, ja rēķins nevar samaksāt. Tātad šāda veida specifiskas nianses ir jāiestrādās, domā, šeit būtu pievienotā vērtība. Mums beidzot par EKR kolēģi runājot, šī diskusija jau nav par to, vai būs vairāk vai mazāk Eiropas Savienība, kam ir te kompetences un kam ne. Te runājam par sociālajām tiesībām un kaut kādiem uzlabojumiem tiem 200 miljoniem iedzīvotāju, kas ikdienas sastopas ar grūtībām. Tāpēc es domāju, ka ir labi, ka Eiropas Savienība eh, palīdz pilsoņiem. Mums ir jānokāp no šī torņa, kur esam uzkāpuši, sēžam augstumēs un nesaprotam, kas notiek lejā. Mums ir kaut kas reizēm tomēr arī jāaptara. Un pirmām kārtām jācīnās pret nabadzību, kas Eiropas Savienībā joprojām pastāv. Domāju, ka tas ir Eiropas iestāžu uzdevums, tāpat kā tas ir arī dalība valstu uzdevums. Paldies! Tālāk. Nākamais runātājs. Nē, ne, neredzu viss, ka būtu ENF pārstāvis kāds uz vietas. Nu, palabojiet mani, ja kļūdos. Nē, nav gan, tiešām. Labi, tad pārējiem tālāk pie pārējiem komitejas locekļiem. Pirmais sarakstā Parīnskī kungs, lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Domāju, ka šie 1190 vai cik nu tur to grozījumu ir skaidri un gaiši norāda uz to, ka strādājam šeit pie tādiem jautājumiem, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi parlamentam un iedzīvotājiem Eiropas Savienībā kopumā. Un vēl viens svarīgs aspekts šai kontekstā ir tas, ka mūsu komiteja, nodarbinātības komiteja faktiski ir šeit pašās krustagonīs šais debatēs tai jālem par to, kurā virzienā Eiropas Savienība dosies tālāk. Tas nav tā, ka tas ir tāds kārtējies vienkāršais ziņojums. Nē, mēs tā atklāti runājam, tie ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Un piekrītu bažām, kas tika paustas par to, ka šis ārkārtīgi lielais grozījums skaits varētu uh, izrādīties arī par tādu nepārvaramu problēmu un, un nevarēsim nākt klajā ar skaidriem rezultātiem. Šī iemesla dēļ, domāju, ir ļoti svarīgi, lai mēs apspriežam un arī cenšamies nonākt pie kopējas nostājas attiecībā uz to, kas tad ir šīs politikas pats pamats, šīs politis, politikas pieejas pats pamats, ko vēlamies identificēt un ko vēlamies ziņojumā arī atspoguļot. Negribu runāt ilgi un gari. Es domāju, ka svarīgi atcerēties to, kas komisijas paziņojuma sākumā parādījās, marta sākumā, respektīvi, ka konkurēt spēja nav pretrunā ar sociālo politiku. Tas nav kaut kas viens vai otrs. Tā, nu, tas nav tāds, tā, tāds pretstatījums. Faktiski Eiropas Savienība arī ir piemēra, kas rāda, ja, ka, ja ir labi funkcionējoša labklājības valsts, spēcīgs sociālā nodrošinājuma partnerība un situācija, tad jāsaka tieši šīs valstis un maisamniecības ekonomikas arī ir viskonkrēt spējīgākās sociālā tirgus ekonomikas pieeja, nu, ja varam to tā saukt, izaugsme un ienākumi, darba vietas. Uh, tiek radīts ar spēcīgu partnerību palīdzību, un tas palīdz konkrētspēju tirgu. Tāpēc domāju, ka tas, ko saka referente Rodrīgesas kundze, un kas nu, nu šai ziņojumā ir pareizi, ir jābūt tādam līdzsveram starp no vienas puses šo monetāro un tīri finansiālo ietvaru, un no otras puses sociālajiem parametriem. tas ir tāds kā so, nevis tāds sociālā elementa pie, iekļaušana pašreizējā finanšu ekonomikai, bet nē, tāds līdzsvar radīšana pirmām kārtām jau jāveido šie augstākie ienākumi, lielākā izaugsma, lai varētu rast līdzekļus sociālajai aizsardzībai, atbilstīgus resursus tam. Un šai kontekstā es domāju, ka ir ļoti labi šeit atspoguļots tas, ka tieši Eiropas pusgadam vajadzētu tapt uh, pārstrādātam zināmā mērā. Tā, lai no vienas puses, un te es domāju, mēs varam ņemt vērā arī bažas par šo subsidētas principu un uh, kompetenci centralizēšanos, tātad tā, lai Eiropas pusgads, nu, kas skatās uz konkrētām valstīm, izstrādā, ietver tiek izstrādāts konkrēts rekomendācijas atkarībā no tā, vai tās pie, ir Eirozonā vai nē, ņemot vērā, kā, kāds ir to sociālo eh, nodrošinājumu sistēmas, bet ir jābūt mm, izvērtējumam par to arī vai ir pietiekami spēcīgas sociālā tirgus ekonomika politikas, vai ir pietiekami eh, spēcīgi nabadzības apkarošanas mēri, un vai ir aktuāli arī citi rādītāji. Ja mēs spēsim šo visu kopējo un diezgan iespaidīgo vienošanos pārvērst par tādu konkrētāku priekšlikumu kopumu. Un tad, tad un izmantosim Rodrīgas skundzes ziņojumu par pamatu šādam darbam, tad es domāju, varēsim spēlēt aktīvu lomu komisijas darba noteikšanā šo rezolūciju. Šī priekšlikuma loģika no komisijas puses izriet no piecu priekšsādātāju ziņojumu. Mums vajadzētu nedaudz repozicionēt, respektīvi teikt, ka šeit ir jāstrādā līguma trešiem pantam. jo bez šādas pārveidas Eiropas Savienība sastapsies ar vienu pakāpeniski padziļinošamies krīzi. Nu, nezinu, vai man vēl vairāk kaut kas būtu tagad arī jāpiemēpina. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs. Šķiet, ka tuvojamies šo ļoti interesanto debašu beigām. Vēl divi runātāji. Pirms dodu vārdu referentei. Tātad, ja vēl kāds vēlas izteikties, jā, jā, jūs esat jau sarakstā, jā, jā, nav nekāda problēma, viss kārtībā. Man šķiet, neredzu, ne, ka būtu vēl kāds. Jā, lūk, tātad nākamais runātājs. Šoidrovs kundze. Ďakujem, pane predsedajúci. Liels paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties referentai. Ļoti interesants ziņojums. Bet tāpat laikā man šķiet, ka arī ziņoja, no ziņojuma izriet ļoti daudz jautājumu. Es, protams, atvainojos, ka pauž šādu viedokli, varbūt tādu pretrunīgu viedokli pārējo teiktiem. Ir taisnība, ka, protams, ir jāveido šis jaunais pīlārs, sociālo tiesību pīlārs, bet ko tad mēs vēlamies eh, darīt? Ko, ko dar, varam darīt, lai patiešām reāli mainītu šo situāciju? Es domāju, ka sociālās tiesības. Eiropas Savienībā ir pilnībā atkarīgas tikai un vienīgi no dalību valstu kompetences. Un Eiropas Savienības līmenī Mēs veicam tikai koordinējošu darbu attiecībā uz sociālajām tiesībām. Pamatojoties uz pamattiesību hārtu. Un pamatojoties uz šo pamatiesību hārtu, to starp, eh, tur, protams, tur iekļauts arī sociālās tiesības un tā tālāk, Eiropas Savienībai ir iespējas, nu, kaut kādu ietekmi īstenot. Referents kundze atsaucās piemēram, uz garantiju schēmām bērniem. Ir taisnība, ka Eiropas Savienības līmenī esam izveidojuši jauniešu garantiju schēmu. Mums nevajadzēja tāpēc grozīt tiesību aktus Eiropas Savienības līmenī, nevajadzēja arī dzen veidot šo sociālo tiesību pīlāru, bet tāpat laikā šo garantiju schēmu jauniešiem mēs izmantojam šī garantijas schēma darbojas tajos gadījumos, kad nacionālo dalībvalstu valdības nav pietiekami aktīvas. Manuprāt, šis piemērs labi parāda motivācijas spēku, Es negribu īsti kritizēt šo iniciatīvu, bet gribēju vienkārši pateikt, ka diskusijas mums ir norisināts, tas ir bijuši plašas, garas par jauniem tiesību aktiem, un tie tik un tā, jebkurā gadījumā, to īstenošana būs atkarība no, atkarīga no dalību valstīm. Es turklāt gribētu teikt, ka darbs pilsoņu labā ir jāveic tieši dalību valstīs. Ir svarīgi uzsvērt, ka, jāpie, ka galvenais ir piedāvāt investīcijas un pozitīvu motivāciju. Tas ir visefektīvākais darbības tāds motivācija, tādi stimulējoši pasākumi, lai uzņēmumi labvēlīgi izturas pret ģimenēm, pret sievietēm. Tāda motivācija ir vajadzīga, tādu ceļu mums vajadzētu iet, un tā mēs varēsim palīdzēt arī darba devējiem izveidot jaunas iespējas un tā visa rezultātā apkarot nabadzību. Es domāju, šādā veidā mums vajadzētu virzīties uz priekšu, uz sociālu un solidāru Eiropu. Es nevēlos apšaubīt visu jūsu darbību šeit, bet es tomēr jāsaka visai skeptiski izturos pret jauniem tiesību aktiem šajā jomā. Paldies! Paldies! Un pēdējais runātājs. Bēls kungs priekšādātāji. Es gribētu izteikt aicinājumu attiecībā uz mūsu kopējo atbildību par visiem šiem ļoti daudziem grozījumiem, kas tika iesniegti par references ziņojumu. Sociālā situācija šobrīd Eiropā, tā vispārīgi runājot, protams, ka tā atšķirīga dažādās valstīs, tomēr ir pasliktinājusies, pieaug nevienlīdz, nevienlīdzība. Nevienlīdz, esam konstatējuši, ka ir arī vairāk iemeslu šīs nevienlīdzības pieauguma. Pirmkārt, protams, ir tādi struktūrāli iemesli, kas tāpat laikā nav raksturīgi tikai vienīgi Eiropai, bet arī ekonomikas darbība virzās tādā veidā, ka darba vietu skaits samazinās. Arvien vairāk šie kontrakti ir tādi riskam pakļauti, arvien mazāk un mazāk ir vajadzīgs šis darba vietas. Tas saistīts ar digitalizāciju, ar automatizāciju. Un šī tehnoloģija un tā tālāk darba pasaules attīstība ir jāņem vērā. Tas ir svarīgs uzdevums, jo jāsaka, te nerunājam par nākotnē, runājam par tagadni. Ja paskatāmies atpakaļ, ir ļoti samazinājies darba ņēmēja skaits konkrētos ražošanas jomās un valstīs. No otras puses konstatējam tāpat, ka pastāv arī asimetrijas starp sociālo sistēmu eh, vienotajā tirgu jo tā nespēja darboties optimāli, jo šīs asimetrijas nenoliedzami pastāv sociālajā jomā, bet tās ir politikas sekas, tāpēc, ka Eiropas Savienība arvien mazāk nodarbojas ar aizsardzību, bet drīzāk gan rada papildus risku. Un tāpēc šis ziņojums, manuprāt, ir ar diviem mērķiem. Viens, acīm redzam, ir svarīgāks, Eh, un tas ir pavisam konkrēts, te jau tika minēts, respektīvi, lūk, nabadzības apkarošana, bērnu tiesības un tā tālāk, tātad kaut kāds tāds minimālais aizsardzības apjoms, kā tika minēts, bet ir arī otrs tāds politisks vēstījums. Jo ja mums visiem kopā, kā parlamentam, neizdosies parādīt, ka Eiropas Savienība var interesēties par sociālām lietām, būt vienota tajās, tad kas notiks? tad daudz iedzīvotāji skatīs, ka Eiropas Savienība beigu beigās faktiski mm, nu, nevar neko darīt viņu labā. Viņa novērsīsies no Eiropas Savienības. Un tāpēc jāsaka, mēs te nestrādājam pie kaut kāda neliela birokrātiska uzdevumiņa, nē. Mēs strādājam pie tāda konkrēta politiska vēstījuma, kam vajadzētu arī iedzīvotēm dot spēcīgu vēsti, ka mēs, protams, vēlamies tirgu, bet vēlamies arī nodrošināt sociālo aizsardzību. Paldies. Thank you. And... Paldies. Un tad uh, referente kā pēdējā. Lūdzu, Rodrīgešas kundze. Kopsavilkums. Paldies, priekšsarētāji paldies par komentāriem, kuras, kurus dzirdēju šajās interesantajās debatēs. Vispirms rēģēšu uz to, vai mums tiešām ir nepieciešams Eiropas sociālo tiesu pīlārs, sociālo tiesību pīlārs. Es domāju, ka jā. Vienkārši iemeslu dēļ Eiropas integrācijas avots. Kopš sākuma Eiropas integrācija balstījās ne tikai uz vienotu tirgu, bet vienotā tirgus apvienošanu ar skaidriem standartiem un politiku, kas atbalsta labu sinerģiju starp ekonomisku un sociālo attīstību. Tas ir pamatā Eiropas projektam. Tas bija arī saprotams, tad, kad tika uzsākta vienotā tirgus eh, programma. Tur jau ir iekļautas simtiem direktīvu. Un sociālā dimensija tika izstrādāta paralēli ar ierobežotāku skaitu direktīvu, bet tās ir un tos sauc par sociālo akī. Tā kā ir mums sociālās tiesības, mēs neizdomājam šeit neko jaunu. Vienīgā lieta, kas ir jauna, ir izaicinājumi. Un man prieks redzēt, ka ir liela vienprātība mūsu komitejā, ka tādi izaicinājumi kā digitālā revolūcija kas rada jaunus nodarbinātības veidus visur. Un uz to ir atbilstoši jārēģē, lai šie strādājošie arī varētu paļauties uz taisnīgiem darba apstākļiem. Un man prieks redzēt, ka ir šī tāda liela vienprātība. Tāpat es domāju, mēs varam arī diezgan skaidri rast kopsaucēju attiecībā uz sociālo nevienlīdzību risināšanu. Tīpaši eh, par tādiem ekstrēmiem runājot, kā bērnu nabadzība, strādājošie trūcīgie un cilvēki, kas ir neaizsargāti un kuriem ir eh, jāizdzīvo no minimālo ienākumu schēmas. Bet mums ir nepieciešams aktualizēt eh, Eiropas Savienības eh, pamat sociālo standarts, un to saprat arī Eiropas komisija savā priekšlikumā. Tā kā mēs izmantojam ietvaru, kas ir diezgan līdzīgs tam, ko ierosina Eiropas komisija. Un visbeidzot, Um, līdzīgi kā citi kolēģi komentēja, mums ir nepieciešams sasniegt kaut ko tādu, kas ir uzticams, ko varam likt priekšā ne tikai plenārsesijā Eiropas parlamentā, bet arī padomēji, Eiropas Savienības padomēji respektīvi. Tad, kad ir uh, darbs pie darba, uh, uh pie ceļa kartes um, Eiropas Savienības nākotnē. Es nevaru iedomāties šādu ceļa kārti bez spēcīga sociālo tiesību pīlāra. Tā būtu izgaršanās ceļa karte nākotnēji, kas ignorē sociālo dimensiju. Tā ir mūsu atbildība kā Eiropas parlamentam, kā tie, kas tiešā veidā pārstāv Eiropas pilsoņus. Tāpēc mums ir nepieciešams identificēt arī veidus, kā sasniegt šos standartus un nepieciešamību panākt sociālo pārvaldību blakus ekonomiskai pārvaldībai. Šai sinerģijai ir jātiek no jauna izveidotāji. Mums ir jāpārauj šīs eh, noslēgtais loks Eiropas integrācija, un es ceru, ka mūsu ziņojums dos savu ieguldījumu šai procesā. Eh, rītdien būs pirmā ēnu referents sanāksme. Ap, esam apņēmušies ievērot ļoti ciešus grafikus, bet paļaujos uz saviem kolēģiem, eh, ka mēs nonāksim pie laba ziņojuma, kuru varēsim šeit izskatīt eh, nodarbinātības komitejā. Paldies! Paldies Rodrīgešas kundzei! Kā es sapratu no jūsu, no jūsu komentāriem, mēs paliksim pie uh, grafika, ka pieņemšana komitejā decembrī nu, par, paredzēta ir. Jā, labi, paldies par debatēm. Ejam ātri uz priekšu no sociāliem e, jautājumiem uz biznesa jautājumiem. Un sveicam Augusto Lopes Klaros kungu, e, globālo rādītāju grupas direktoru. Tas ir saistīts ar mūsu komitejas došanos uz Vašingtonu pavasarī, visdrīzāk tas būs aprīlī, atkarībā no jaunā kongresa. Un mēs labprāt arī uzklausītu eh, par Pasaules bankas grupas uzņēmējdarbības ziņojumu 17 eh, gadam, un tad dodu vārdu Lopes Klāros kungam. We might give people 30 seconds to leave the dosim 30 sekundes cilvēkiem atstāt eh, zāli, kas vēlas dodas projām. Domāju, ka varēsim sākt tagad. Uh, thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Un um, prieks būt šeit šodien, prezentējot pārskatu par būtiskākajiem rezultātiem eh, no jaunākā uzņēmējdarbības ziņojuma 17. gadam. Kā jūs un šīs komitejas locekļi zina, Pasaules banka pēdējos 14 gadus izstrādā indikators vai rādītājs, kas skar uzņēmējdarbības vidas dažādus aspektus. Pasaules bankā mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi nabadzības mazināšanai, ekonomiskai, ekonomiskam uzplaukumam, ienākumu nevienlīdzības jautājumu risināšanai ir nepieciešams, lai būtu uzņēmēji darbībai draudzīga vide ar eh, pēc iespējas mazāk birokrātisko slogu. Pēdējo gadu laikā Pasaules banka līdz ar to ir publiskojusi ikgadēju ziņojumus, kas skar 11 E, indikators attiecībā uz uzņēmējdarbības vidi. Piemēram, ja jūs gribat zināt, cik ilgs laiks nepieciešams kādā valstī, lai izveidotu nelielu uzņēmumu, mums ir atsevišķi indikators e, uzņēmējdarbības sākšana, kas apskata visus posmus un izmaksas e, saistīts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildības dibināšanu. Ja jūs gribat noskaidrot, kas ir iesaistīts līguma izpildē, tad mums ir arī tāds indikators. Šajā slaidā mēs redzam indikātoru sarakstus, eh, kur ir eh, mazākuma īpašnieku aizsardzību par maksāt eh, nespējas risināšanu, tirzniecību pār robežām. Mēs skatāmies, kāda ir infrastruktūra valstī attiecībā uz starptautisko tirzniecību Pirms es ķeros pie galvenajiem secinājumiem šai ziņojumā, vēlējos jūs informēt, ka šogad esam ieviesuši jaunu inovāciju, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Un pavisam īsi vēlējos eh, paskaidrot, eh, ko mēs esam darījuši. Pasaules bankām, arī manā departamentā, mēs vairākus gadus eh, īstenojam atsevišķu programmu, kur mēs uh, skatāmies, kādas ir sievietēm uh, uzlikti ierobežojumi caur likumdošanu. Un mēs jau daudzus gadus zinām, ka vairākās valstīs šādu ierobežojumu dēļ sievietēm ir grūtāk nodarboties ar uzņēmē darbību nekā vīriešiem. Piemēram, ir nepieciešama vīra atļauja atvērt bankas kontu, uh, Eh, ierobežojumu mobilitātei. Eh, dažkārt eh, dažās valstīs pat identifikācijas kārti ir grūti saņemt sievietei. Un pēdējos gados mums šis fakts likās pietiekam aktuāls, lai to iekļautu starp indikatoriem. Mēs vēlējāmies kaut ko darīt šai lietas, šīs lietas labā, bet mēs nevarējām līdz šim. Uh, Šobrīd ir aptvērtas 119 valstis, esam pievienojuši arī Somāliju. Mums bija nepieciešami plašāki dati par vairāk valstīm. Beidzot, mēs to varējām šogad izdarīt, un līdz ar to esam ieviesuši arī dzimumu dimensiju šajā uzņēmējdarbības ziņojumā. Un mēs apskatām trīs identi identifikātors saistībā ar um, dzimuma dimensiju uzņēmuma dibināšanai, piemēram. 38 valstīs šis uh, dzimuma komponents ir bijis aktuāls, kā jūs redzat no kartes. Tas lielākoties ir uh, Zemsahāras Āfrika un tuvie austrumi, kur ir vislielākie ierobežojumi sievietēm, kas visvairāk ietekmē uzņēmē darbību. Mēs lepojamies ar šīm pārmaiņām, mēs esam saņēmuši daudz atbalsta gan Pasaules bankā, gan arī no pilsoniskās sabiedrības organizācijām, jo, kā jūs saprotat, ir aizvien lielākas bažas eh, par sieviešu, eh, par ierobežojumiem sievietēm iesaistīties uzņēmē darbībā. Viņi saskaras ar dažādiem ierobežojumiem Un mums prieks, ka uzņēmējdarbības indikātori iekļauj arī šādus ierobežojumus, tie ir tikuši kvantificēti. Parādīšu jums rezultātus šī gada mm, ziņojumam. Šeit jūs redzat 51. Eh, eh, valstis, kas ir augstāka rei, eh, reitingā. Pirmā vietā ir Jaunzēlanda, kas apsteigusi Singapūru. Beidzot, tas nenozīmē, ka Singapūrā ir klājas sliktāk. Uh, Nē, joprojām ļoti laba situācija ir, bet Jaunzēlanda ir viņus ap apsteigus. Kā jūs redzat, ir daudz Eiropas Savienības dalību valstu. Top 10 ir Dānija, apvienotā karaliste un Zviedrija. kur ir vislabākās uzņēmējdarbības vīdes situācijas. Nu, vismaz pēc mūsu indikatoriem, kas, protams, nenozīmē, ka tie ir ide ideāli. Šis gads ir bijis arī īpaši labs mums attiecībā uz reformām, kas ir tikuši īstenotas eh, šī uh, eh, igadējā cikla ietvaros. 283 uh, eh, reformas 137 valstīs, un it īpaši vēlos vērst uzmanību uz Āfrikas kontinentu, kas mums Pasaules bankai īpaši svarīgs. Šis aplis, kas parāda 75%, 77%. Tātad eh, tās ir valstu skaits eh, zemskārs Āfrikā, kas ir ieviesušas reformas kaut vai vienu mūsu novērojumu ciklā. Tas ir ļoti liels skaits, skaitlis. Eh, es jau pēc brīža parādīšu citos slaidos detalizētāk informāciju. 77% Pirms desmit gadiem tie bija 35%, tā kā vairāk kā dubultojies ir valstu skaits Zemsahāras Āfrikā, kas iesaistījušās eh, biznesa vidas uzlabošanā. Un tas mums Pasaules bankā šķiet ļoti svarīgi. Jo šis joprojām ir tas reģions pasaulē, kur visgrūtāk ir veikt uzņēmē darbību. Šajā slaidā mēs eh, redzam kopējos uzlabojumus indikātāros pār reģioniem pasaulē kreisajā malējā pusē redzēt Eiropu un Vidusāziju. Mēs to saīsināt saucam par eka reģionu, e, kas ir visvairāk progresējis pēdējo gadu laikā, pēdējo 14 gadu laikā. Un tad jums varat būt jautājums, kāpēc šis reģions ir tik ievērojami uzlabojis situāciju. Visi reģioni ir progresējuši, bet centrāla austruma Eiropa un Vidusāzija ir viss tālāk uh, pavirzījušies. Un šeit ir interesants stāsts, kas ietekmē un skar arī tieši Eiropas Savienību. Daudzas no valstīm, kas ir ievērojami progr progresējuši, tā kā Polija, Baltijas valstis, Čehija, Slovenija, tās ir valstis, kas jau daudzus gadus, kādus 20 gadus, ir bijušas institucionālo un ekonomisko reformu procesā. Daudz kas no tā bija vajadzīgs, lai iestātos Eiropas Savienībā 2004. gadā. Un kas notika 2004. gadā, tad, kad sākām šo e, ziņojumu sastādīšanu, tad e, Polijā, Latvijā, Igaunijā, Slovenijā, Čehijā bija nepieciešams turpināt šo reformu ceļu jo bija nepieciešams konkurēt ar Vāciju, Zviedriju, Somiju un daudzām citām eh, ļoti veiksmīgām valstīm Eiropas Savienībā. Un mēs lielā mērā esam redzējuši, ka eh, šis reforma process turpinās, un tas ir ļoti pozitīvs bijis. Dažas no Vidusāzijas valstīm, kas, piemēram, Kazahstāna, uh, arī ir eh, ļoti labus rezultātus uzrādījušas, bet tur progress varbūt ir savādāks nekā Eiropas Savienībā. Vēlos arī parādīt jums dažus slaidus, kuri ļoti interesantā veidā parāda to, kas notiek ar mūsu apkopotiem datiem. Atgriežoties pie situācijas 2005. gadā, pajautājot, cik valstīs pasaulē eh, uzņēmumu var atvērt mazāk kā 20 dienās, tad bija 41 valsts. Lielākoties augstu ienākumu līmeņu valsts, eh, kas ietilpst OECD. Tagad skatāmies 2016. gadu, cik daudz valstīs pasaulē mazāk kā 20 dienās var atvērt uzņēmumu. Izrādās, ka tās ir 130 valstis. Vairāk kā trīskāršojies ir šo valstu skaits desmit gadu laikā. Un, kā jūs redzat no kartes, tieši jaunatīstības valstīs, e, piemēram, Āfrikā, kas bija trīs toreiz, un nu, tagad ir 26, kur tas ir iespējams. Un tas ir ļoti pozitīvi. Tas, ka ir viegli izveidot uzņēmumu, ir ļoti svarīgi. Mums ir daudz datu, kas liecina par to, ka, ja ir ļoti grūti izveidot uzņēmumu, tad e, korupcija ir augsta, uh, un citi šķēršļi, un uh, regulatīvais ietvars uh, neveicina uzņēmējdarbību. Jaunieši ar idejām, kas vēlas kļūt par uzņēmējiem, vai nu atmet šo ideju un dara kaut ko citu, vai migrē, dodas uz labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi, un tas nav labi izcelsmes valstī. Šeit jūs redzat grafiku, kas arī skaidri parāda, ar, kas notiek ar mūsu datiem augšējā kreisā stūrī. Tiek parādīts laiks, kas nepieciešams e, uzņēmumu atvēršanai un kā tas ir mainījies gadiem ejot. 2005. gadā jūs redzat, sadalot uh, sliktākās uh, valstis uh, ceturdaļu un labākās, jūs redzat, ka pirmajā bija vidēji 113 dienas vajadzīgs uzņēmuma dibināšanai, kamēr labākajās 28. Paskatieties, kas ir desmit gadus laikā mainījies. Šīs līknes ir tuvojušās vienotrai. Atšķirība toreiz bija 87 dienas. Un 16. gadā mēs redzam, ka šī atšķirība ir ievērojami samazinājusies. Un jūs redzat, ka šī konverģence notiek veselā virknē indikātoru. Līdz ar to valsts, kuras eh, bija vissliktākā situācijā, sāk pakāpeniski reformēt savu sistēmu, notiek šī konverģence. Un tas ir mums ļoti pozitīvi, jo Pasaules banka ir organizācija, kas ir vērsta uz konverģenci, un mums prieks redzēt, ka tādās eh, vietās kā Āfrikā, Dienvidāzijā, Latīņa Amerikā, valstīs, kur tradicionāli ir bijis grūti nodarboties ar uzņēmē darbību un ir bijuši daudz šķēršļu, uh, Eh, uzņēmējdarbībai un privātajam sektoram, mēs sākam redzēt labāku biznesa praksi. Dažkārt man jautā, vai mums ir indikātori eh, iekļauti, kas aptver korupciju. Jo cilvēks saprot, ka korupcija ir liels šķērslis eh, privātā sektora attīstībai. Un uzņēmēji vēlētos darboties eh, atklātā vidē, nevis eh, tādā, kur ir kukuļdošana, kukuļņemšana. Nē, mums nav atsevišķi indikators par to, bet paskaroties korupcijas uztveres eh, indeksu, kuru sagatavo Transparency International, un mūsu rezultātus, kas parādīti horizontālā asī, jūs redzat ļoti lielu korelāciju 1% līmenī. Tātad valstis, kas labi uzņēmē darbības vidi nodrošina, ir ar zemu eh, korupcijas indeksu. Un tas ir loģiski. Tur, kur ir milzīga birokrātija, administratīvais sloks un daudz šķēršļu uzņēmumu izveidēji, biznesa eh, kopiena centīsies atrast veidus, kā apiet šos šķēršļus, un korupcija ir viens no šiem veidiem. Eh, vei, cenšoties veicināt eh, biznesa attīstību, eh, dodot kukuļus un, un eh, veicot citas darbības, kas varētu teikt ir uz robeža likuma pārkāpumiem. Mēs paskatījāmies arī um, ehm, ienāmumu sadalījumu jautājums. Vai labāka uzņēmē darbības vide uzlabo arī vienlīdzīgāku ieņēmumu sadalījumu? Tas, ko mēs veicām pētot dzimumu situāciju, liecināja, ka tās valstis, kas sniedz vairāk stimulus sievietēm iesaistīties um, darba tirgu, ir ar zemāku džinī koeficientu. Un tas nozīmē, ka viņi dara kaut ko tādu, kas palīdz mazināt uh, nevienlīdzību sabiedrībā. Un paskaroties uz šiem indikatoriem šogad, mēs konstatējām, tieši šādu eh, sakarību, ka ir eh, valstīm ar zemāk džinī eh, koeficienti, kur ir um, arī mazāk nevienlīdzība. It īpaši jauniem uzņēmējiem, sievietēm un tāpat arī cilvēkiem, kas varbūt sākumā ir zemākā ienākuma kategorijā, uh, Viņi tomēr vēlas piedalīties darba tirgu. Un pēdējais slaids, jo es vēlētos atstāt arī laiku um, atbildēm uz jautājumiem. Tad šeit ir parādīts Eiropas Savienības dalībvalsts un vēl dažas valstis šajā reitingā. Kā jūs redzat, lielākā daļa uh, dalību valstu ir starp 50 uh, labākajām valstīm šajā indeksā, varbūt eh, atskaitot pirmās divas Jaunzēlandu Singapūru. Tālāk ir Dānija, apvienotā karalists, Zviedrija, Igaunija, Somija, Latvija, Vācija, Īrija un Austrija ir eh, top 20 nekā. Līdz ar to Eiropas Savienībai uzrādījis labus rezultātus, tas nav nekāds pārsteigums, jo privātais sektors šeit darbojās jau ļoti ilgi. Uh, un ir atrast eh, kompromiss starp eh, to, ko vēlas eh, biznesa kopiena un valdības. Protams, ka ir atšķirība. Dažās valstīs tas ir vieglāk, citās grūtāk, un kopumā augstīnākuma valstīs uzrāda labāk rezultāts. Bet nu šeit es likšu tad punktu. Thank you very much for that interesting uh, presentation. Liels paldies par šo interesanto prezentāciju domāju, mēs patiešām varam būt priecīgi, ka šajā sarakstā ir tik daudz Eiropas valstu. Man pašam ir daži jautājumi, un tagad skatos, kurš no kolēģiem vēlētos izteikties. Mekintārs kundze, jūs sāksiet? Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Jā, šis ir ļoti interesants uh, ziņojums. E, kurā ir apkopots daudz informācijas. Nu, protams, būtu arī noderīgi to izlasīt tā padziļinātāk. Ja mēs runājam par uzņēmēju darbību, uzņēmēju darbības nozīmīgums nevienmēr tiek pietiekami uzsvērts kādā veidā panākt, eh, lai indivīdi nekļūtu nabadzīgi, eh, tātad tā, to vislabāk ir panākt viņiem piedāvājot darba vietu. 85% no jaunajām darba vietām tiek radīts tieši mazos uzņēmumos. Un daži patiešām ir mikro uzņēmumi. Ir cilvēki, indivīdi, kas rada darba vietas, pavisam maz uzņēmumus. Tas patiešām nu, ļauj mums justies pašpaļāvīgi. Tas mums ir jāpopularizē. jūsu nosauktie skaitļi, tā tad uh, ir uh, dalība valstis, tautsaimniecības, kurās ir uh, nu, uzņēmēji darbībai draudzīgāka vide, tur ir mazāk uh, nevienlīdzības. Un, uh, lai gan Eiropas Savienības dalība valstis um, principā ir saraksta augšgalā uzņēmēji darbības uh, jomā ir jāpatur prātā arī uzņēmē darbībai draudzīga likumdošana, un tam mēs bieži vien nepievēršam pietiekam daudz uzmanības, un arī manā dzimtajā valstī ir tāda likumdošana, kas īstenībā nu, liek šķēršļus uzņēmē darbības uzsākšanai. Vai attur cilvēks to darīt? Mums ir eh, jāparūpējas, eh, protams, par eh, darba ņēmēju aizsardzību, viņu veselību, darbu drošā vidē, bet. Nu, ir arī jāpasniedz roka, lai cilvēki varētu vienkāršāk atvērt paši savus uzņēmumus. Pirms dažiem gadiem es arī gatavoju ziņojumu šajā komitejā par to, kā Eiropas Savienība varētu uh, radīt tādu viesmīlīgu vīdi, lai uzņēmumu gribētu te uh, vērties vaļā. Jo projām ir arī atšķirības Eiropas Savienības dalību valstīs, cik daudz laika uh, paiet, lai radītu uzņēmumu bija iespējams četru dienu laikā visu reģistrēt un nokārtot, un cits valsts bija tāds, kur tas prasīja pat 40 dienas. Tātad mums nevajadzētu būt nu, pārāk eh, priecīgiem. Mums ir eh, jāsaprot, ka ir jāiet vēl tāls ceļš Eiropā. Un kas man šķita ļoti interesanti jūsu prezentācijā, eh, tas bija par sievietēm, tieši tā sadaļa. Tātad Āfrikas centrālā daļa, tur bija nedaudz Dienvidā Amerikas valstis un arī tuvija austrumi. Tās ir valstis, kur sievietēm ir ļoti grūti radīt darba vietas, radīt pašām savu uzņēmumu. Gribēju pavaicāt, vai nu mēs varam tur vērot kaut kādus īpašus aspektus, kas ir tas, kas būtu jāmaina šajās valstīs, kā varētu panākt tādas patiešām ievērojams izmaiņas, un vai varētu vilkt kādas paralēlas starp šīm valstīm un šķēršļiem, kas pastāv ES. Paldies! Lopes Klārokungs, varbūt jūs tagad varat atbildēt, un tad mēs dosim vārdu nākamajiem runātājiem. Paldies par jūsu komentāriem un jautājumiem, un jums ir pilnīga taisnība, bet Eiropas Savienībā ir ļoti liels atšķirības vērojams, ņemot vērā arī visus šos rādītājus. Pirms dažiem gadiem mūs uzrunāja Zviedrijas valdība. Viņiem bija ļoti interesants piedāvājums. Gribēju jums to pastāstīt, jo man šķiet, ka tas ļoti labi ilustrē arī jūsu sacīto. Un tas tikai parāda, ka arī e, valstīs, kur ir augsts ienākuma līmenis, joprojām ir daudz darāmā. Finanšu ministrs man toreiz teica, mēs e, esam bijuši top 10 pēdējo gadu laikā ļoti ilgi, un sarunājoties ar uzņēmējiem, viņi ļoti bieži sūdzās, ka ir tik daudz dažādu uh, likumdošanas slogu un ierobežojumu, un daudzās jomās, un jāsaka, ka uzņēmē darbība nevienmēr ietekmē, piemēram, nu, izglītību un tādas jomas, bet, nu, no tā ir atkarīga uzņēmēja darbības vīde un ir jādomā arī par darba tirgus radīšanu un jāsaka, ka darba tirgus šajā uh, tabulā nav iekļauts, bet uh, Zviedrijas ministrs teica, ka viņiem ir grūtības, un viņš teica, jūs varētu varbūt veikt pētījumu, un, nu, kādi ir šie uh, likumdošanas ierobežojumi, kas uh, kavē uzņēmēja darbības attīstību pat Jaunzēlandai un Singapūrai šeit nav izcili rādītāji, jo projām viņi atrodas visai tālu no tās sauktās robežas kas ir minēta arī komisijas regulā. Ja runājam par dzimumiem, par sievietēm, cik maz sievieši ir uzņēmēji vadītājs? Īstenībā mūsu rīcībā ir maza informācijas par ierobežojumiem. Tā tad ir daudz dažādu ierobežojumu par, eh, runājot par piekļuvi datiem, kredītiem, institūcijām. Mēs te runājam par 47 dažādiem mērītājiem. Un jāsaka, ka viens no secinājumiem, uh, ko mēs varējām izdarīt pēc pēdējā 2015. gada uh, ziņojuma, no 173 valstīm ir tikai 18 valstis, kurās likums ir pilnīgi vienlīdzīgs uh, attiecībā gan pret sievietēm, gan pret vīriešiem. Tātad 155 valstīs, nu, ir likumos kaut vai pat viens ierobežojums, kas attiec uz sievietēm, un citās valstīs tas ir daudz vairāk. Piemēram, Āfrikā, tuvējos austrumos, tur ir pat 20 dažādi ierobežojumi, un, ja nemaldos, Irānā 27 ierobežojumi, uh, kā veikļi, kas attiec tieši uz sievietēm, kas ir izlasāmi likumos, kas uh, sievietēm. Uh, apgrūtina tādu iekļaušanos uh, darba tirgu un uh, uzņēmumu dibināšanu. Ko darīt? Es jums varētu pastāstīt, ko mēs Pasaules bankā darām ar šīs datu bāzes izveidi. Uh, ar situācijas apzināšanu 173 valstīs un šogad jau 190 mēs apzinām šos ierobežojumus, kas ir atrodama likumdošanā, un tādā veidā mēs apkopojam zināšanas un dalību valstis, tad var pašas arī mēģināt izskaust šos ierobežojumus. Uh, Pēdējo gadu laikā 65 valstis ir veikušas 95 eh, reizes grūzījumus likumdošanā, lai varētu šos ierobežojumus samazināt un izskaust. Dalību valstis eh, patiešām un mums sazinās un saka, lūdzu, palīdziet. Nu, uh, norādiet, kur ir kļūdas, lai mēs varam, piemēram, cīvilu kodeksu grozīt vai arī, nu, atteikties no citiem ierobežojumiem, kas bieži vien e, nāk līdz no pagātnes. Un, piemēram, e, Vācijas Eh, Āfrikas valstīs, tur ir, piemēram, spēkā joprojām likumi, civili likumi, kas uh, ir bijuši spēkā pirms 50, 60 gados. Nu, daudz, kas jau ir, piemēram, Francijā vairs nav spēkā, bet tās bijušās eh, kolonijās joprojām šie likumi nav modernizēti un tie joprojām ir spēkā. Uh, Un ir daudz likumu, kam vispār mūsdienās nav nekāda pamatojuma. Tas ierobežo konkurēt spēju un uh, ierobežo, nu, apmēram pusi pasaules pilsoņu dzīves, uh, nu, nevēlamos veidos. Neļauj viņiem arī, nu, sniegt savu ieguldījumu valsts uh, attīstībā un labklājībā. Paldies tagad, Prīnska kungs. Paldies! Gribēju jums uzdot sekojuši jautājumu. Rādītāji, kas uh, kalpo par pamatu uh, šiem topiem un uh, tabulām, mums jādorunā par iesaistīšanos uzņēmē darbībā par to, kā izmērīt, cik vienkārši vai sarežģīti tas ir izdarāms katrā valstī. Vai jums nešķiet? Zināmā mērā tā ir tāda vienpusēja pieeja, neņemot vērā gala rezultātu. mēs galu galā gribam parūpēties, lai uzņēmuma dibināšana būtu vienkāršāka. Un centrāla un uh, austrum Eiropā mēs patiešām darām ļoti daudz, lai uh, nu, būtu vienkāršāk nodarboties ar uzņēmēju darbību. Ko jūs domājat par cilvēku imigrēšanu? Tie ir cilvēki, kas ir aktīvā darba vecumā, uh, un viņi dodas prom uz citām valstīm, uz Rietumu Eiropu. Tas mūsu tautsājumniecībām ir radījis daudz akutu problēmu. Nu, un daļēji mēs arī vērojam, kas ir noticis apvienotajā karalistē. Jo tur ir, nu, šķiet ļoti daudz austrumu eiropiešu iebraukuši. Un uh, sociālais dēmpings, uh, eh, darbinieku nosūtīšana, mēs par to ļoti daudz runājam parlamentā. Un ir ļoti daudz uh, sieviešu un vīriešu no centrālās un austrum Eiropas, kas uh, emigrē. Un jūs teicāt, ka valstis, kas sarakstā atrodas augstāk, ka tur ir mazāk nevienlīdzības ienākumu ziņā. Bet šķiet, ka dati to pilnībā neatspoguļo, jo ce centrālajā un austruma Eiropā koeficients ir augstāks nekā, piemēram, Zviedrijā. Es gribēju pavaicāt, neapšaubot, protams, šo rādītāju nozīmīgumu. kas ļoti labi atspoguļo, nu, cik vienkārši vai sarežģīti ir dibināt uzņēmumu kādā valstī un cik droši tad tur var um, justies investori, ņemot vērā viņu tiesību aizsardzību. Visu to ņemot vērā, es gribēju pavaicāt, vai nevajadzētu to tomēr aplūkot citā kontekstā, domājot par gala rezultātu, ja mēs runājam par to, cik viegli ir nodarboties ar uzņēmēju darbību valstī. Gala rezultāts varbūt pretējs. Mums ir jādomā par papildvērtību un. Jo, piemēram, nu, ienākumi, kas ir gūti vienā valstī, nevienmēr nāk par labu tās ekonomikai, tie var tikt, tā teikt, repatriēti vai noguldīti kaut kur citur, un tas uh, sabiedrībai atņem, zinām, labklājības daļu. Paldies! Vai jūs domājāt? Uh, kā šo rādītāju tad labāk sasaistīt ar um, ilgspējīgas attīstības mērķiem, ņemot vērā ekonomika, ekonomikas un uh, attīstības šo saspēli. Paldies! Es atvainojos, ja varbūt pārāk ilgi izteicos, saka Pirinski kungs. Nu, es te kāds 3-4 jautājumus uh, saskaitīju kolēģi runā, saka Lokagārta kungs. Nu, es ceru, ka jūs uz tiem varēsiet atbildēt. Paldies, jā. Mēģināšu uh, īsi atbildēt uz vairākiem komponentiem jūsu jautājumā. Jā, ja mēs runājam par labklājību un attīstību, nu ne visu var izmērīt tikai ar, uzņ ar uzņēmē darbības uh, vienkāršumu, un te nav nu, tāda perfekta rādītāja kopuma, lai procesu izmērītu no uh, sākuma līdz galam ja mēs runājam par makroekonomiskās vīdes kvalitāti, to mēs nevaram izvērtēt, piemēram, šajā konkrētajā pētījumā runājam par fiskālo pieeju, par uh, valsts atbalstu un tā tālāk. Visu makroekonomiku kopumā pirms kādiem 8-9 gadiem Īslande piedzīvoja ļoti milzīgu krīzi, ņemot vērā banku. Uh, krahu un arī uh, valūtas devalvāciju. Nu, viņam īstenībā klājās visai labi, ņemot vērā arī uzņēmēju darbības vidi un tā tālāk. Protams, ka nu, šis uh, krahs uh, ietekmēja situāciju kopumā, gan uzņēmēju darbību, gan labklājību. Bet rādītāji to pilnībā neatspoguļoja. Es jums gribētu teikt, ka sabiedrībā nos, notiek ļoti daudz procesu, kas ietekmē attīstību kopumā. Jūs pieminējat arī migrāciju. Pasaules bankā mēs, protams, arī runājam par šo fenomenu. Un, ja runājam par migrācijas, viens no galvenajiem iemesliem ir ieņēmuma līmenis uz vienu cilvēku, tā atšķirības. Un tagad, protams, ir ļoti viegli piekļūt informācijai. Jūs redzat, kāds ir dzīves līmenis Dānijā, Zviedrijā, nu tad jau nav no brīnums, ka jūs vēlaties doties prom no savas valsts un meklēt darbu kaut kur citur, kur eh, klājas labāk. Jā, un ir arī daudz mobilitātes Eiropas Savienībā, jā, tā ir viena no pamata brīvībām, un tās valstis, kur ir mazākas algas, uh, Eh, no tām cilvēki dodas prom un meklē valsts, kur maksā vairāk un tā tālāk. Un Polijā, Čehijas republikā un citās, ko jau pieminēju, ir bijuši tomēr uzlabojumi. Mēs vērojam, ka tur tagad ir vienkāršāk nodarboties ar uzņēmē darbību. Un varētu atbildēt varbūt uz jūsu jautājumu. Ja nebūtu, piemēram, Baltijas valstīs un Čehijas republikā uzlabojusies šī vide, īstenībā eh, migrantu skaits varētu būt vēl augstāks. Bet jūs esat radījuši pietiekami labus apstākļus, nu vai katrā gadījumā labākus nekā pirms 15-20 gadiem, lai varētu vērt vaļā uzņēmumus un Jāsaka, ka varbūt tāpēc arī mazāk cilvēku tagad dodas prom, viņi atrod pietiekam daudz uh, iespēju un perspektīvu savā dzimtenē. Un nu, ne visi dodas prom uz Zviedriju vai apvienoto karalistu vai Dāniju. Mēs skatījāmies uh, arī, mēs ļoti uzmanīgi vērtējam šos rādītājus. Uh, un mūsu apkopotie dati īstenībā ļauj būt visai optimistiskiem. Tās valstis, kur ir vieglāk nodarboties ar uzņēmē darbību, rada arī vairāk darba vietu. Un arī algas līmenis ir pieaudzis, un tas, protams, labvēlīgi ietekmē ekonomisko situāciju kopumā. Prie, protams, vienmēr var atrast arī nu, citus argumentus, kas to visu apgāž. Un kas notiek Grieķijā? Grieķijā iestādes eh, ļoti daudz darīja, lai uzlabotu uh, uzņēmēju darbības apstākļus, bet ir jādomā arī par fiskālo stabilitāti un nestoties uz to visu, uh, nu, viņi nav pa panākuši pārāk lielu izaugsmi, bet mēs redzam, ka patiešām ir šī saspēle starp veiktspēju un uzņēmē darbības modeļiem. Un, protams, ir jādomā arī par to, cik daudz investīciju valsts var piesaistīt. Neaizmirsīsim šo faktoru. Paldies! Jā. Drīz jau mums sēde būs uh, jābeidz. Man ir vēl viens jautājums jums, Lopes Klāras kungs. viens no šiem skaitļiem. 18 ES valstis tātad 33 reformas ir veikts 18 valstīs. Un jāsaka, ka nu ne visas valstis ar vienādu sparu veica šīs reformas, un ņemot vērā notiekošās diskusijas, uh, ko darīt, kā reformēt ES, vai jūs varētu nedaudz pastāstīt par atšķirībām starp Eiropas valstīm, un vai jūs varētu arī pateikt, kāda ir atšķirība starp eh, reformu tempu un, nu, teiksim, uh, spāru starp Dienvidu Eiropu un Ziemeļu Eiropu. Jā, atbilde. Ņemot vērā darbu, ko esam veikuši pēdējo 14 gadu laikā, esam konstatējuši, uh, ka krīze, nu vienalga kāda tā ir bijusi, zināmā mērā pātrina reformu procesu pēc krīzes, rezu, pēc krīzes periodā. Nu, to mēs ļoti labi varējām redzēt 2008. un 2009. gadā, jo iestādes tādā veidā mēģināja rēģēt uz krīzi, uzlabojot uzņēmēju darbības vidi. Manuprāt, Eiropā un īpaši dienvidos - Spānijā, Itālijā, Grieķijā, Portugālē, Kiprā, zināmā mērā. Pēdējo gadu laikā ņemot vērā krīzi, ir dzimusi atziņa, ka lai izkļūtu no eh, parādu krīzes, jā, jo parāda līmenis pieaug, ņemot vērā arī intervences un palīdzību, kas sniegt no ārpuses, lai izkļūtu no parādu līmeņa, ir jā, jābūt izaugsmai, jābūt ekonomiskai attīstībai. Un ja mēs eh, skatāmies IKP rādītājs, tā tad. Uh, tie netiks mainīti, un ja būs augstāka ekonomiskā izaugsme un IKP uh, pieaugs, tad, protams, samazināsies uh, parādu līmenis, un kā mēs varam uh, atkal pātrināt šo ekonomiskās izaugsmas tempu, nu tikai uh, radot uh, uzņēmē darbīgai izdevīgākus, draudzīgākus apstākļus, uh, parūpējoties par transakcijām, par to, lai notiktu naudas plūsma, spāņi, itāļi, pat grieķi to ir apjēguši. Mēs redzējām nu, to, jā, jā, viņi varētu darīt vairāk, bet jāsaka, ka ir jau sasniegti visai ievērojami rezultāti, un Spānija, ņemot vērā rādītājus, tagad atrodas daudz izdevīgākās pozīcijās nekā pirms pieciem gadiem. Uh, Un tas ir galvenokārt arī noticis eh, pateicoties eh, reformām, kas eh, uzņēmēja darbību padara vienkāršāku. Es domāju, ka tas ļauj mums cerēt. Paldies! Paldies! Vai kolēģiem ir vēl kādi jautājumi? Nē? Labi. Liels paldies! Paldies, Lopes Klāroskungs! Bija ļoti liels prieks ar jums šodien apspriesties. Skaitļi nu dien uh, sniedz vielu pārdomām, uh, varēsim tos izmantot arī mūsu turpmākajā darbā komitejā. Liels paldies, esam beiguši darbu. Tiekamies rīt!